ierodas, kad tiek nosaukti vārdos. Šodien pēcpusdien mums ir ļoti interesanta tēma, kas ir paredzēta izskatīšanai. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar mūsu koordinatoriem TNT jautājumos šodien. Es to visiet sveicu Kārlu Peiskundzi un Brian Simpsonu kuram šī komisija ir ļoti, ļoti labi, komiteja ļoti labi pazīstama. E, Sirsnāklons, es ceru, ka jūs šo komiteju zinat un pazīstat ļoti labi. Un šajā daļā mums ir jaunapsekojuši tēma, kā veicināt multimodalitāti un kā um, šos jūras, šos jūras lielceļus um, arī attīstīt. Un mēs runāsim par Donavas koridoru. Mēs uzskatām, ka mums būs ļoti dzīva saruna, jo būs prezentācija. Mēs dosim vārdu diviem koordinatoriem, kas ir ieradušies. Viņi mums pastāstīs par situāciju un Pēc tam es došu vārdu mūsu koordinatoriem, kas arī darbojas šajā komitejā. Tas ir Markus Pīpers un Izmaila Hertuga. Lielas paldies visiem, kas ir sanākuši. Mēs uh, klausīsim ļoti uzmanīgi to, ko jūs stāstīsiet, un pēc tam uzdosim jautājumus. Es došu vārdu Karlai Pēst. Un mēs runāsim par šo jautājumu, kas mums ļoti interesē. Uh, Eh, kādā veidā veicināt multimodalitāti un kā darboties eh, ar šiem Donavas koridoriem. Lūdzu, došu jums vārdu uz desmit minūtēm. Dear colleagues, kolēģi, dāmas un kungi, man ir patiesa prieks šodien būt kopā ar jums un runāt par šo multimodalitātes veicināšanu, un mēs esam gatavi runāt par svarīgiem jautājumiem. Multimodālais transports arī pārēja uz citiem transporta veidiem ir ļoti svarīgs jautājums 2011. gadam un kravas pārvadājumu rīcības plāns veido ES loģistikas politikas pamatu. E, Tāpat laikā e, ir arī multimodālie kravas transporta koridori ar integrētu fizisku un digitālu infrastruktūru, kur tiek izmantot efektīvi robežu šķēršošanas punkti un advancēta IT sistēma, kas pārvalda transporta plūsmas viscaur koridoriem. E, Tā mm, Un um, labi uzturēta un integrēta Eiropas transporta infrastruktūra ir efektīvas loģistikas um, neatņem sastāvdaļa. Es gribēju atgriezties pie mūsu marta sarunas ar Pat Koksu un citiem. Uh, kāpēc uh, koordinatori ir vēlējušies uh, paraudzīties plašāk ārpus geogrāfiskiem pamatīkliem, kor tīkliem? Uh, un ņemot vērā šos horizontālos tīklus, jo iespējas un, un izaicinājumi multimodālā ziņā, lai nodrošinātu efektīvu sistēmu un efektīvus mēslus, šī problemātika ir aktuāla ne tikai um, noteiktiem koridoriem, bet uh, visai Eiropas uh, transporta sistēmai kopumā. Tad, tad mēs fokusējamies uz inovatīviem risinājumiem, un es gribēju runāt par sakām šiem jautājumiem, kā vislabāk attīstīt un izlabot vidē draudzīgas transporta veidus gar koridoriem un kā fokusēt investīcijas, eh, kādā veidā stiprināt multimodālos savienojumus, kā labāk integrēt ilgtermiņa infrastruktūru, gan dzelzceļu, gan iekšzemes ūdens. Un citu infrastruktūru, kādā veidā savienot fizisko un viedo infrastruktūru vislabākā veidā. Uh, lai nodrošinātu efektīvas kravas pārvedājuma pakalpojums. E, tā ir jauna perspektīva un ļoti jauna perspektīva, kas padarīs transportu ilgspējīgāku un mazinās oglekļu nospiedumu. E, mūsu issues dokumentā mēs esam rekomendējuši darbības ar multimodālo transportu un kravas loģistiku gar koridoriem investīcijas gara tīkla koridoriem un um, uz uh, centrāliem punktiem ir jāveido tā, lai tie fokusētos uz saskaņotu pārobežu perspektīvu. Prioritāte ir multimodālie termināli un loģistikas platformas uh, ar robežšķērsošanas um, punktiem un uh, tam ir jāpievērš uzmanība. Arī informācijas plūsma ir ļoti svarīga ar, no, ar mērķi nodrošināt eh, loģistikas kravus plūsmu. Un tādā veidā mēs domājam risināt nākotnes izaicinājums. Es zinu, un es esmu ļoti priecīga, ka šī komiteja ir strādājusi, veikusi ļoti svarīgus darbus. Gribētu pateikties, jo īpaši Ajālē Senderē par lielisko ziņojumu. Mēs eh, arī daudzos jautājumos piekrītam. Mēs, piemēram, mm, pie, piekrītam par to, ka iekšzemes eh, ūdensceļiem ir ļoti svarīga vieta loģistikā. Arī tas, ka ir jāstrādā ar digitalizācijas eh, izaicinājumiem un arī ar dekarbonizāciju, to mēs arī atbalstam. Uh, Reinas Danu, Donavas e, koridors e, ir koridors, kas savieno gan Franciju, Čehiju republiku, Vāciju, Slovākiju, Horvātiju, Rumāniju un Bulgāriju. Arī Serbija ir gar šo ceļu, un tas viss ir ceļš gar Reinu, gar Donavu uz Melno jūru Gandrīz 6000 km ir šis eh, tīkla garums, 6000 eh, ir ceļi un 3500 km ir iekšzemes ūdens ceļi, kas šķērso 9 dalību valstis un 4 valstis, kas nav ES sastāvā. Un šajā koridorā ir divas jūras ostas, 14 termināļi un 27 termināļi, kas apkalpo tikai ceļa mezglus. Trešā transporta programma ir devusi sevu ieguldījumu Eiropas ekonomikas dekarmonizācijā ar uh, invest 171 projektu un investīcijām tajos viscaur Eiropā. Jaunie investīcija projekti ir ir, tā sakā, reakcija uz 2014. 2015. gada uh, konkursiem kopā 65% procenti no kopējā finansējuma attiecīgi ir izmantos 1,6 miljardi ir doti iekšzemes ūdeņu projektiem un pārējais ir multimodāliem projektiem. Šodien ir 57 rīcības, kas tiek izvērsts gar koridoru un 37 rīcības raksturo multimodālo pieju 3 mm, miljardu eiro apjomā. Un es tagad gribētu ilustrēt mm, šo ar piemēru, kādā veidā Reins Donavas, Donavas koridorā šī pieeja tiek attīstīta. Šajā koridorā e, šeit īpaši gribētu izcelt Donavas ceļu, šeit ir ekonomiski svarīgi transporta pakalpojumi, kas, kas ir jābalsta uz fairway apstākļiem. Šeit ir izstrādāts arī masterplāns eh, Donavai un visām pietekām, un tas ir attīstīts Eiropas Savienības Donavas reģionam stratēģijas ietvaros, ko eh, ko koordinē Rumāna, Rumānijas un Austrijas transporta ministrijas um, ir izstrādāts masterplāns, kur ir izcelti visi kritiskie punkti, atzīmēti arī īstermiņa uzdevumi, lai uzlabotu šos ceļus. No perspektīvas, no lietotāja perspektīvas šeit jāatzīmē gan navigācijas eh, problēmas, gan, gan arī citi jautājumi, kas ir augsti prioritāri. Mēs um, Arī uzklausījām dalībvalsts, kas gribēja drošāku infrastruktūru. Mēs aptaujājam 2014. gadā visas iesaistās puses, bija vēlēšanās veicināt šī ceļa Gardonavu attīstību. Tad, tad šī te pieeja e, tika atbalstīta e, arī caur Fairway e, projektu, kas tika realizēts sešās valstīs - Austrijā, Slovākijā, Moldāvijā un Moldāvijā Rumānija. Fairway, Danube un nacionālie plāni tiek sagatavoti divreiz gadā, un te ir nepieciešams konstants monitorings, un 2016. gadā Rotterdamā notika transportu ministru tikšanās, un šīs sanāksmes laikā apņemšanās, kas tika pieņemta 14. gada decembrī, tika vēlreiz apstiprināta. Fairway Danube ne tikai uzrauga masterplānu īstenošanu, bet arī realizē pirmos projektu soļus. Uh, uh, tiek veikti arī ūdens līmeņa mērījumi, navigācijas analīzes tiek veiktas, ko izmanto kuģotāji. Un um, attiec, attiecīgie mērinstrumenti arī tiek pirkti šī uh, projekta ietvarā un automātiskie mērījumi tiek veikti. Uh, šeit uh, jūs redzat kūģi, kas ir pirmais pie programmas pie, piedrošais kuģis, kas tiks palaists un eksploatācijā oktobra mēnesī. Uh, E, arī šeit ir viena no 37 stacijām e, attēlota, kas arī darbojas Fairway Danube ietvarā. Un e, bez tā, par ko es šeit runāju, ir koordinācija un sadarbība saistīta ar finansējumu. Mums ir uzdevums kombinēt nacionālo un Eiropas finansējumu. Uh, lai realizētu šos projektus, kas ir nepieciešami projektam. Piemēram, Bulgārijā ir māseplānā identificēta tāda problēma, ka uzraudzības kūģi nav pietiekami. Rezultātā šādu kuģi finansēja no operatīvās programmas transporta infrastruktūrai 2014. gadam, un man arī bija tas prieks šo pasākumu atklāt pirms dažiem mēnešiem. Digitalizācija un loģistika. Uh, stiprina savienojamību, datu apmaiņu, un tas uzlabo loģistikas efektivitāti divos veidos. Vispirms tiek vienkāršots administratīvās uh, formalitātes, un otrkārt notiek uh, plūsmu optimizācija un labāka eksploatācija. Kooperatīvāka pieeja starp visiem iesaistītiem ir nepieciešama, un nu, kopējiem biznesa interesēm ir jābūt centrālā vietā. Sadarbība, sinhromodalitāte ir ar būtisku potenciāli optimizētu lietot šādus resursus, kā arī izmantot to eksistējošo infrastruktūru, um, kravas pakalpojumu sniegšanai. Tādā veidā infrastruktūra tiek izmantot vislabākajā veidā. IT, digitalizācija, transporta. Uh, digitalizācija ir svarīgs aspekts šai ziņā. Runājot par iekšējiem sūdeņiem, e, tas ir saistīts ar upju informācijas pakalpojumiem RIS. E, šeit ir 15 partneri, 13 valstis, visi apvienojuši savus spēkus, lai piedalītos šajā projektā. E, Korektoru pakalpojumi ir attiecīga informācijas plūsma. Un galvenais elements šeit ir pastāvīga integrācija un konsultēšanās ar iekšzemes ūdeņu pakalpojumu sniedzējiem ar nolūku resursu optimizācijas panākšanu. Ar šādu Eiropas institīvu mēs gaidam, ka palielināsies iekšzemes ūdeņu efektivitāte, būs labāka plānojamība, labāka drošība, būs mazāk gaidīšanas un ceļojuma laika un mazāk administrīvo sloku un būs esošo kapacitāšu labāk izmantošana. Man arī bija prieks atvērt šo svarīgo iniciatīvu 2017. gada janvārī. Multimodālai loģistikai ir nepieciešama fokusēts investīcijas fiziskā un digitālajā infrastruktūrā. Šeit ir eh, runa par labi aprīkotiem modāliem punktiem, termināļiem, ostām, dzelzceļa mezgliem, atsevišķiem transporta mezgliem ir jābūt savstarpēji saistītiem, gan fiziski, gan digitāli. Multimodāls transports un urbānais transports ir labāk jāsaskaņo, un tam ir nepieciešama fokusētas investīcijas fiziskā uh, infrastruktūrā, un ir nepieciešams arī suprastruktūras mezglu punktos, un ir nepieciešams arī izveidot attiecīgu digitālās infrastruktūras izdošanu, nodrošināt to starp savienojumību. Es tagad eh, gribētu jums parādīt eh, kādu zaļo ostu. Eh, tas ir tāds projekts šajā koridorā. no sākuma šeit tiek veikts pētījums un, un pēc tam izstrādāta rīcība. Un iesākumā bija doma izstrādāt uh, novatoriskas iespējas, kā apkalpot kuģus ostā, izveidot galējo dizainu. Uh, šis pētījums ir ļoti lielisks piemērs, kā sadarbojas uh, vietējās ostas un lietotāji izmantojiet eh, vislabāko praksi, lai uzlabotu Danavas koridoru. Pamatojoties uz, eh, uz dizainiem, 2014. Eh, gadā tika apstiprināts projekts, tad joprojām mēs runājam par zaļo ostu Džiurdžu pilsētā. Tālāk dažos vārdos par projektu menedžmentu un komunikāciju Um, šeit šajā ostā bija paredzēts veidot termināli, uzlabot um, ūdens puses infrastruktūru un izveidot uh, trūkstošās saiknes, attīstīt un uzlabot piegādes ķēdes sistēmu iegūt auditschēmu certifikāciju Džordžu ostā. Dži otrs plāns. Šeit eh, eh, šis konteksts nosaka, ka ir nepieciešami multimodāli mēsli un transporta sistēma. Ceļa un dzelzceļa infrastruktūra ir mm, pamatā šai savienojumībai, lai varētu labāk apkalpot pasažierus. Iekšzemes ūdeņu transportam arī ir svarīga loma reģiona attīstībā. Uh, arī mazinot vides ietekmi, kas izriet no pārējiem transporta veidiem. E, šeit ir nepieciešama arī politiska grība, lai attīstītu šādā virzienā, ir nepieciešams attīstīt drošu e, navigācijas situāciju un arī piesaistīt investīcijas iekšzemes e, transportam, kas varētu sacensties un konkurēt ar citiem transporta veidiem. Secinājums. Daudz kas ir izdarīts bet mēs nedrīkstam uh, sapriecāties. Es tiešām arī sveicu kolēģis, kas gatavojas strādāt pie trešās fāzes plāniem. Šis darbs sāksies 18. gadā, bet um, visi šie plāni un koridori infrastruktūras analīze ir tikai procesa sākums. Mums ir 13 gadi. Uh, lai panāktu mūsu mērķi, sakārtot pamatīklu līdz 2030. gadam, laika nav daudz eh, transporta projektu īstenošanai. Esmu pārliecināta, ka jūs zinat un saprotat, cik ilgi ir nepieciešams, mm, lai īstenot to visu. Un ir nepieciešams arī uzraudzīt pamatīklu. Šī uzraudzība tiek veikta. Uh, E, sadarbībā ar dalībvalstīm, infrastruktūras pārvaldītājiem un citiem ieinteresētajiem. Un tas ir ļoti svarīgi pārobežu projektiem, jo trokstošās saiknes ir milzīgs šķērslis. Mūsu koridori un horizontālās prioritātes ir pilnībā integrētas, multimodāls, tiek ņemti vērā visi politikas aspekti, kas tiek ņemti TNT, tāds kā, piemēram, alternatīva degviela drošību un tā tālāk. Un tikai šādā integrētā veidā eh, koridori pilnībā atbildīs gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju interesēm. Paldies! Merci beaucoup, madame euh, Pēs. Paldies, Pēs skundzei. Paldies, Kārla. Jūs ļaujat man uzrunāt eh, vārdā Kārla. Paldies, Kārla, par šo lielisko prezentāciju, ļoti detalizētu. Jebkurā gadījumā laiks iet uz priekšu, un es došu vārdu Brainam Simpsonam, kas fokusēsies uz kādu ļoti citu svarīgu jautājumu. Tas ir jūras šosejas, Motorways of the Sea. Jums ir 15 minūtes eh, pastāstīt par šo projektu, lūdzu. Thank you, Chair and member. Paldies priekšsēdētāji, deputāti, liels prieks būt atkal šeit. Iepriekšējā vizīte transporta komitejā un tajā tika prezentēta mana pirmā darba programma, izklāstot, kāda būtu vīzija par eh, jūras transportu nākotnē, un tagad gribētu sniegt jaunāko informāciju. 2017. gads ir jūras gads, Tas ir laika posms, kas iezīmē ciešu sadarbību starp visiem spēlētājiem jūras nozarē, lai mm, palielinātu informētības līmeni par to, cik svarīga ir kuģošana Eiropā un cik nepieciešams ir modernizēt Eiropas ietvaru jūras transportam digitālajā laikmetā. Un pēc Kārlas uh, uzstāšanās gribēju uzsvērt to, cik svarīga ir MOS politika, lai integrētu Eiropas Savienības transporta koridorus. MOS ir um, horizontāla prioritāte TNT ietvaros, bet mēs nevaram runāt par pilnībā attīstītu, bez tā mēs nevaram runāt par pilnībā attīstītu Eiropas transporta tīklu jūras transports uh, ir iesaistīts 40% iekša, ārējā, iekšējā tirzniecībā, 60% ārējās tirzniecības gadījumos. Uh, preces, kas nonāk ostās, viņas jau tur um, neapstājās. Viņas tiek uh, pārliktas uz citiem transporta veidiem un ievestas iekšzemē. Kāda ir sasaiste starp MOS un galvenajiem koridoriem? Tā ir ārkārtīgi svarīga, ja mēs vēlamies, lai uh, TNT būtu veiksmīgs. Tādēļ nesen pieņemtā deklarācija noteikti ir uh, došanās pareizajā virzienā. Tas ir deklarācija ir politiskas atbara, atbalsts no dalībvalstīm, lai veidotu multimodālus transporta koridorus, uh, automatizāciju, lai tiktu izmantotas attīstītas tehnoloģijas, lai tiktu veidota efektīva un ilgspējīga ostu infrastruktūra. Uh, Man bija arī liels prieks redzēt, ka tajā skaidri tika pieminēts TNT vadlīnija ieguldījums, un to, ko TNT var sniegt, lai veidotu labāk savienotu Eiropas Savienību. Uh, Eiropā pastāv vairāk kā 800 savienoti RORO pakāpojumi, tie savienot 400 mūsu ostas ar simtiem ostu visā pasaulē. 329 no Eiropas a, ostām ir savienotas TNT ietvaros CEF regulas, CEF regulu, un daudz no šīm a, ostām ir a, savienotas ar deviņiem galvenajiem koridoriem. Tās mm, nodrošina divas trešdaļas no Eiropas ostu kopīgās satiksmes. Tas ir tikai transporta osti, ir industriāli klasteri, kas veicina izaugsmi un rada jaunas darba vietas. 2016. gada jūnija es šai komitejai prezentēju savu pirmo darbu programmu detalizētu īstenošanas plānu. Dokumentā ir iezīmēti trīs attīstības pilāri, ko esmu identificējis kā savas galvenās prioritātes un gribētu šodien par tiem atgādināt. Pirmais - vide. MOS var palīdzēt nozarei izpildīt spēkā esošu Eiropas Savienības un IMA likumdošanu, normas, kas saistītas ar gaisa kvalitāti ar, uh, un palīdzētu sasniegt emisiju, tad iekļauties emisiju limitos. Tāpat arī ir jāintegrē alternatīvo degvielu izmantošana un jāuzlabo sasinātās dabas gāzes uzglabāšanas iespējas. Mūsu mērķis ir cīnīties pret piesārņojumu. Otrais pilārs ir jūras transporta integrācija loģistikas ķēdēs. MOS var sniegt savu ieguldījumu efektīvā kuģniecībā un ostu risinājumos. Un ir dažādi risinājumi iespējami gan jūras pusē, gan sauszemes pusē. Transporta Uh, digitalizācija var padarīt transporta sistēmas efektīvākas un var ļaut labāk izmantot jau pieejamos resursus un infrastruktūru. Tā var palīdzēt samazināt administratīvo slogu, optimizēt piegādes ķēdes pārvaldību, uzlabot drošību, drošumu un arī uzlabot transporta un loģistikas operāciju vides veiktspēju. 2015. gadā DigiMove izveidoja digitālo transportu fórumu. Tas ir uh, fórums, kas uh, veicina sadarbību starp interesētajām pusēm tādā daudzmodālā kontekstā. Un viens no mērķiem ir veicināt datu apmaiņu starp, ar savstarpēji savietojamām datu apmaiņas sistēmām transporta koridoros. Pašlaik eh, transporta piegādes ķēdes uh, operatori, viņi darbojas nošķirti, izolēti viens no otra. Dažādi aktori, valstis un transporta veidi piedāvā risinājumus, lai uzlabotu informācijas apmaiņu. Šajā prioritātē mēs finansējam projektus, kas ļauj uzlabot jūras saiknes, tādējādi atbalstot vajadzību Eiropām. Tad tiek sniegs atbalsts informāciju tehnoloģiju sistēmām, izveidojot savstarpēji savietojamas sistēmas. Tiek nodrošināta labāka saikne ar attālākajiem perifēriem reģioniem. Tiek uzlabota ostu kapacitāte, kur nepieciešams. Un te vēlējos arī uzsvērt kādu konkrētu aspektu par šo iespējamo Eiropas jūras transporta pārvaldības sistēmas izveidi, kas varētu optimizēt kravu plūsmu. Un trešā prioritāte ir uh, drošības elements, cilvēku elements un apmācība. Te tiek domāta apmācība jauno tehnoloģiju izmantošanā, piemēram, sašķinātās dabas gāzes bunkeru tehnoloģijas un arī drošības procedūru uzlabošanu. Kādi ir tēriņi mūsu projektā? Līdz šim ir investēts 651 miljonus eiro no Eiropas Savienības budžeta. Ja koncentrējamies uz pēdējiem diviem gadiem no Eiropas Savienošanas instrumenta, tad uh, Eiropas Savienība ir uh, piešķīrusi 360 uh, eiro miljonu grantu uh, Un tāpat arī ir eh, iegūts investīcijas vairāk kā 90 miljonu eiro apjomā. Vairākums no šī finansējuma tika ieguldīti vides aspektā, lai uzlabotu energoefektivitāti, lai attīrītu izplūdes gāzes, tāpat arī veikta eh, elektri, elektrisko kuģu testēšana un arī uzlabojumi piegādes sistēmā. Vēlējos sniegt dažus piemērus, kas ļoti labi iedarās attīstības pilāra ietvarām. Vides jomā Blue Baltics. Šis uh, projekts ļauj īstenot seka un maripola, maripola regulas, lai sniegtu tīru transporta degvielu. Tiek uh, atjaunota in, infrastruktūra Klaipēdā un atlasītās ostās Igaunijā. Tas arī ļaus Tad, tad arī kalpot kuģus, nediskriminējošā veidā, dažādus kuģus, un tas tiek tāpat izskatīta sašķinātās dabas gāzes izmantošana kā dagvielai, kā dagvielas alternatīva. Es negribēju radīt uh, iespēju, ka mēs atbalstam tikai tādas aktivitātes, kas saistītas ar sašķināto dabas gāzi. Uh, Saskaņā ar TNT mēs atbalstam alternatīvo degvielu un saistīto infrastruktūru attīstību. To labi ilustrē cits projekts, kas arī tiek uh, finansēts no uh, TNT. Tas ir metanola. Tiek testēta metanola uh, izmantošana uz pasažieru prāmja. Uh, lai pārbaudītu tā liederību un izmantojamību. Un otrs, vēl viens projekts ar, tas saistīts ar loģistiku. Jā. Šis projekts ir Fresh Food Corridors. Tā ir, tas ir pilota projekts, lai izvērtētu izmaksu efektivitāti um, saistībā ar ripa konteineru uh, pārvadāšanu. Uh, tad no Izraēlas pa jūru un izmantojot dzelzceļa transportu uz uh, eh, Ziemeļa Eiropu, izmantojot inovatīvu dzesē, dzesēšanas sistēmu vilcienām. Mēs ietaupam laiku, mēs palīdzam videi un atbalstam uh, multimodālo pāreju. Un visbeidzot ir arī viens ļoti interesants projekts par jūras satiksmes pārvaldību. Sadarbojoties ar Zviedrijas uh, pusi. Tad ir šis projekts ar kopīgo budžetu 42 miljonu eiro apmērā. Pusi no tā finansē Eiropas Savienība. Fokus ir uz informācijas apmaiņu, nodrošinot efektīvāku kuģu maršrutu izvēli un uh, optimizējot laiku. Šo projektu zināmā mērā uh, iedvesmoja gaisa satiksmes pārvaldības sesār uh, programma. Un tas ir saistīts arī ar ostu lēmumu pieņemšanu, pārvaldību un ostu pārvaldību, un tas arī sniedz potenciālu samazināt uh, izmaksas par 12% un optimizēt arī kuģu pienākšanas laiku. Es uzskatu, ka STM, Sea Traffic Management, ir ļoti būtisks komp komponents, lai uzlabotu Eiropas Savienības konkurētspēju jūras nozarē. Tas palīdz Eiropas uzņēmējiem, kas darbojas eksporta, importa jomā. Um, um ka STM sadar arī ar Eiropas jūras Maritime Single Window kas tiks iedzīvināti nākamgad, kas palīdzēs attīstīt multimodālos koridors. Un ko varam sagaidīt nākotnē? Kopš manas prezentācijas parlamentā pagājušajā gadā es aizmaisātas konsultāciju problēmu, procesu gan ar dalībvalstīm, gan ar nozares pārstāvjiem, lai apspriestu MOS politikas nākotni un manas darba programmas galvenos mērķus mūsu galvenais mērķis ir padarīt MOS specifiskāku, lai to varētu integrēt tajās jomās, kas tiek uh, identificētas kā visbūtiskākās nākotnē. Ir noteikti šie galvenie pilāri, bet tie varētu būt precīzāk konkrētās darbībās. Ja vēlamies koncentrēties uz vides aspektu, tad vajadzētu vairāk uzmanības pievērst uh, alternatīvo dagvielu izstrādē. Ja runājam par loģistikas ķēdi, uh, tad vajadzētu runāt par saikni starp MOS un uh, ostām. Ja runājam par uh, kravu procesu optimizāciju, tad vajadzētu vairāk strādāt pie jūras satiksmes pārvaldības elementa attīstības uh, pēdējos sešos mēnešos esmu saņēmis ļoti daudz komentārus no, vis, no Eiropas Savienības dalību valstīm, arī no interesētajām pusēm, kuģniecības uzņēmumiem un loģistikas korporācijām. Šogad es vēlos sagatavot specifiskāku darba programmu, kas tiks publicēta paralēli pārējo koordināt, koordinātoru darba programmām. Eh, ir vispārēja izpratne par to, ka MOS politika ir jāierobežo. Runājam par tiem elementiem, kas ir, uh, eh, finans, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu. Nu, tāpat arī ir jāņem vērā diskusija, kas notiek Eiropas ilgspējīgas kuģniecības fórumā un loģistikas un transporta fórumā. Galvenais uh, Jautājums ir par to, kā labāk modulēt MOS politikas ambīcijas un saskaņot tās ar citos fórumos noteiktajām prioritātēm. Mums vajadzētu būt uh, selektīvākiem, izvēloties tās darbības, ko atbalstām. Identificēti deviņie galvenie tīkli, ir vairāk jāsniedz atbalsts ostām un tiem koridoriem, kas veidojas šajos kas ir saistīti ar šiem tīkliem. Ir vesels plašs tīkls, ko vertikālajie koridori nesasniedz. Notiek uh, uh, kravu koncentrācija lielajās ostās, kas atstāja negatīvu ietekmi uz citām ostām, un MOS vajadzētu palīdzēt to risināt. Mums ir jāatbalsta visas aktivitātes, kas veicina Eiropas flotes zaļināšanu, palīdz īstenot vidas likumdošanu, kas palīdz Baltijas reģionam uh, un kas sniedz lielā, pievērš lielāku uzmanību piesārņojumu jautājumiem. Regions on top of this, there is... Perifēlajos reģionos vēl bez manis tikko pieminētajiem pasākumiem notiek debats par to, kā labāk nodrošināt eh, labāku savienojamību ar perifērajiem reģionē, reģioniem. Un tam ir nepieciešams eh, papildus finansējums, jo attālie geogrāfiskie reģioni atrodas attāli. Es eh, dialogā ar parlamentu un dalību valstīm diskutēja par to, kādus līdzekļus vajadzētu rast budžetā un kā risināt šos jautājumus. Manuprāt, ir svarīgi nodrošināt, lai šajā politikā tiktu iekļautas kā politiskās prioritātes, tā arī pieejamā finansējuma vislabākais iespējamais izmantojums. Un eh, noteikti arī jūras maģistrāls ir jāsa vērpj kopā ar TNT tīklu. Tikai tādējādi konkrētā nozare varēs zelt un plaukt un palīdzēt attīstīties arī sabiedrības ekonomikai un nodrošinās sektora zaļāku dzīvošanu un efektivitāti. Es vēlētos pateikties komitejas deputātiem par izrādīto atbalstu manā darbā, par ļoti auglīgajām diskusijām, par gatavību diskutēt par jaunu finansējumu rašanu budžeta ietvaros. Jūsu atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs, lai veidotu TNT tīklus, kā integrētu visu kopīgā transporta kopuma sadaļu. Prieksēdētāji, paldies! Paldies Simpsona kungam. Un tagad uh, dod vārdu deputātiem, un pirmais ir Izmais Ertulkungs, jo jūs esat viens no referentiem par šo tēmu un dod jums vārdu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Ļoti pateikam jūs šeit atkal redzēt. Brian, sveicināt parlamentā, sveicināt mūsu komitejām. Divi momenti. Pirmais. Nezinu, vai MOS eh, nozīmīgumu dalību valstis aptver, bet es vēlētos pieminēt, ka pateicoties tam, ka dalību valstis, un atkal man ir jās, ka, lai sasniegtu visus šos mērķus un vīzijas, eh, mums visiem ir kopīgi jāstrādā. Iepriekšējā mandātā, un to jau mēs visi zinām, mēs runājām par eh, zaļāku transporta regulējumu. Un eh, šī direktīva bija manuprāt, vislabākais jau kad komisijas sagatavotais dokuments, bet tad dalību valstis un lielāka, vislielākajā mērā arī man dalību valsts to visu tā kā izārdīja. Un tagad eh, zaļie mērķi vairāk tā kā nav, un dalību valstu rīcības plāniem ir jātiek iesniegti, bija jātiek iesniegtiem līdz 16. gada novembrim. Tagad mēs gaidām eh, dalību valstu rīcības plānus, un komisija šobrīd ir man pateikusi, ka tikai pusducis dalību valstu ir šādu plānu komisijai iesniegušas. Un kad jūs atkal un atkārtoti pilnīgi pareizi runājat par CNG, par ostām, par TMT, kā tas viss tiks gala beigās salikts kopā puzlītī? Ja jau dalību valstis ir nu, kādu vārdu es varētu šeit lietot, grūti pat tādu rast. Ja dalība valsts ir tik ļoti negribošas to visu risināt, un tas ir mans jautājums kā pamudināt vai piespiest dalību valstis kaut ko darīt. Un pirmkārt, varbūt eh, sagatavot eh, savus eh, dalību valstu rīcības plānus transporta zaļināšanā. Un otrs jautājums. Mēs kā transporta komiteja, ja pareizi atceros, pirms trim nedēļām, de, pirms trim mēnešiem devāmies uz Franciju, un daļa no mūsu um, komandējuma bija atvēlēta Marseļas ostas eh, apmeklējumam. Un tā ir pirmā reize, un man tas ir pašam sev jāatzīst, kur eh, bija plānos tā saucamais eh, svaigo augļu koridors. Bet tā ir ļoti interesanta doma. No Izrēlas Marseļas ostā ienāk svaigi augļi, Un tas varētu būt ļoti labs MOS piemērs. Un galvenais nolūks ir tas, ka galvenā doma ir tāda, ka šis koridors nevarēs darboties, ja reģionālie spēlētāji nebūs ieinteresēti. Bet eh, patiesībā reģionālie spēlētāji pat īsti nezināja, ka šāds eh, ļoti, manuprāt, ideāls plāns tiek plānots. Un kā šo informāciju, tātad mans jautājums, kā šo informāciju labāk novadīt līdz reģionālajiem līmenim? Paldies! Merci beaucoup. Paldies Izmailam. Mēs eh, turpināsim diskusijas. Un jautājums ir arī sekojoši, kā tad strādāt un sadarboties ar dalību valstīm, ar kurām šad tad sadarbība ir diezgan sarežģīta. Vinvaida Kampkungs nākamais lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Es esmu no tiesas un sirds priecīgs, ka neviens līdz šim vēl nav pieminējis Brexitu. Jo tas būtu patiesībā mans pirmais jautājums Brainam Simpsonam. Kas notiks ar jūras maģistrālēm saistībā vai tieši atsaistībā ar Brexitu? Tātad tas ir pirmais jautājums. Un pirmo reizi mēs ar TNT koridoriem, ko, koridoru koordinatoriem par šo jautājumu runājam un ļoti labi, ka koordinatoriem ir dot iespēja izteikties, jo, manuprāt, pastāv reāls risks, ka koordinatori smagi strādājot gal beigās nonāks pie čika. Šeit man galīgi tā nedod, nešķiet, un tas ir ārkārtīgi pozitīvi. Um, Karla Pais ir mūs iepazīstinājusi ar jau otro rīcības plānu, un Brian Kungs savukārt ir sagatavojis īstenošanas plānu. Vai tas ir viens un tas pats? Es nesaprotu. Viens runā par rīcības plānu, otrs runā par darba plānu. Vai tie ir kaut kādi atšķirīgi plāni? Un paisas kundzei jautājums kā ar Donavas um, attīrīšanu un kuģu ceļa padziļināšanu. Un um, tā tad šobrīd tiek runāts par Donavas um, kuģa ceļa padziļināšanu, uh, Un šeit ir dažādi viedokļi, vai tas ir tikai kā uzturēšanas un eksploatācijas izdevumi, vai tās ir investīcijas. Līdz ar to nav skaidrs, vai tam būtu jātiek finansētam no tādas vai citas budžeta kategorijas. Vēl vēlētos pajautāt par sadarbību ar Rumāniju un Bulgāriju, jo Donava vijas cauri dažādām valstīm un kā notiek šī kooperācija sadarbības starp dažādām valstīm. Pieļauju, ka tā ir pietiekami laba, bet Teisas kundze jau tam nedaudz pieskārās un vēlētos to nedaudz sīkāk noskaidrot. Nākamais par kohēzijas finansējumu. Vai Teisas kundze var paskaidrot, kā tiek izmantot kohēzijas eh, finansējuma līdzekļi? Un um, vai mēs pietiekami izmantojam visus fondos pieejamos līdzekļus. Un tagad jautājums Simpson kungam, patiesībā trīs jautājumi. Pirmais. MO par ETS. Mēs jau vienojāmies, ka visām emisijām ir jātiek liktām kopā, un mans jautājums, vai tam būs vai nebūs sekas. Un nākamais, burtiski pirms pāris mēnešiem mēs runājām par ārkārtīgi aktuālu kopienu tiesas eh, ziņojumu par investīcijām Eiropas ostās. Šis ziņojums bija ļoti kritisks Un mans jautājums Brānam, kad jūs, Brān, mūs iepazīstinājāt ar dažādām iespējām, ar dažādām opcijām, vai jūs esat izvirzījuši prioritātes, kādas ir, sa, kāda ir saikne starp dažādajām prioritātēm un kādā secībā tās tiek prezentētas? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tam e, būs ietekme tuvākajos gados. Un e, atgriežoties eh, pie šī izpildes plāna, kā ar šiem MOS ārpus Eiropas Savienības, jo liela daļa Eiropas Savienības kuģu dodas eh, ārpus Eiropas Savienības ūdeņi. Un eh, Simpson kungs jau pieminēja, un tā ir arī taisnība, ka jūras maģistrālēm ir ļoti liela ietekma arī ārpus Eiropas Savienības jūrām. Varbūt kā mazliet precīzāk, cik lielā mērā Merci. Paldies, Vanda Kampa kungs, un tagad vārds Teļičs kungam. Uh, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un arī es eh, no savas puses vēlētos eh, no sirds sveikt prezidijā sēdošos. Tā tad otrais eh, koordinatoru rauns, man ir sajūta, ka komisija mēģina veidot savu veidu ķekars, un tas ir pozitīvi vērtējams. Kāds ir mūsu tikšanās nolūks. Noteikti, lai uzzinātu, kas notiek TNT ietvaros, mm kas notiek koridoros. Noteikti jūs iepazīstināt un mēs uzklausām ar tādu analizējumu arī par eh, likumdošanas eh, melnrakstiem un politisko aspektu. Es domāju, un esam dzirdējuši divas ļoti detalizētas, es pat teiktu, pārāk niansētas prezentācijas, bet eh, es brīžiem zaudēju uzmanību un iespējams, ka jūs arī nepateicāt to, kāds bija jūsu prezentāciju politiskais mesiķis. Varbūt nosauciet trīs četrus pamats secinājumus. Un kā mēs varētu palīdzēt. Par to arī runāsim turpmākajās diskusijās. Iespējams, ka kaut ko palaidu garām, bet man netapa skaidrs, kāds būtu mūsu ieguldījums šajā darbā. Jo Ar to arī beigšu. Trīs gadus esmu strādājuši jūs savā pusē. Ļoti grūts jau ir koordinatoru uzdevums, bet vispārējos vilcienos runājot, es domāju, ka ir jābūt labākai fokusēšanai un, protams, mūsu labākai sadarbībai. Krēmerkungs, jums vārds. Paldies par prezentācijām. Gan par iekšzemes kuģošanu, gan par jūras kuģošanu. Kopumā jau tās ir vidē draudzīgas transporta metodas. Ja kuģi tiek piemēroti izmantošanai upē, bet, eh, nu, protams, nevar izvairīties arī no emisijām. Bet, bet kopumā uh, Um, tā, tā tie vidē draudzīgi transporta veidi, bet jautājums ir par to, kā um, 80% no piešķiramiem līdzekļiem tiek novirzīti citvien. Vācijā, piemēram, mums ir trīs dažādas administrācijas šajā jomā. Uh, Viņas turpina sagatavot dažādus projektus, bet trūkst tādas vienas nacionālas politikas. Gribēju sniegt piemēru par Vāciju. Pirms aptuveni 20 gadiem tika a, pieņemts lēmums par a, jaunas ostas izveidi pie upes, jo Elba nebija pietiekami a, dziļa un Hamburga nevēlējās, lai visas kravas nonāktu Rotterdamā. Nu, un Tagad eh, plāns ir padziļināt elbu. Un vakar avīzē tika publicēts uh, raksts, kur tika norādīts, ka Vilhelma osta būs tā, kur nonāks visas kravas. Tad mums nav izvēles, ka vai nu mums ir jāpadziļina eh, elba, vai arī jābūvē jauna osta. Abi risinājumi vienlaicīgi nav pieejami. Uh, Pie mums nesen vienojas revīzijas palāta, viņi bija auditējuši ostas, un rezultāti bija tādi, ka neviena no ostām nebija izpildījusi noteiktos mērķus, faktiski finanšu katastrofa. Līdzekļi jau mums ir pieejami, tie gluži vienkārši tiek izmantoti atbilstoši. Nu, un vēl kāds piemērs. Multimodālais transports ir brīnišķīga iespēja. Braina atceros, kur runājam par TNT tīklu. Mēs teicam, ka mēs vēlamies nodrošināt savienojumu no vidusjūras līdz Rostokai, līdz Kopenhāganai. Tas būtu visīsākais veids mm, no vidusjūras līdz Kopenhāganai. Bet Dānijas valdība bija pret to. Un? Tika norādīts, ka tas būtu pret kudniecību, jo tiktu prioritizēta automašīnu izmantošana. <clears throat> Mums ir jāizvēlās, kas ir tas, uz ko vēlamies koncentrēties, vai vēlamies koncentrēties uz kuģniecību. Jūs pieminējāt emisijas, arī sašķirinātā dabas gāze ir svarīga, bet gribēju norādīt vēl kādu lietu bez. Bet ir skaidri, ka bez tehnoloģiskajām inovācijām mēs varētu padalīt iekšzemes kuģošanu videi nedraudzīgu. Uh, Bet not, nu, ir skaidrs, ka mēs vēlamies samazināt smago eļļu izmantošanu līdz mērķim, kas noteikts 2020. gadam. Un, ja sofort... Un nu, neaizmirsīsim arī, ka tiek izmantots dīzelis. Ja mēs uh, uh, ieviesīsim smago eļļu aizliegumu dīzels, varētu kļūt dārgāks, bet tam būs pilnīgi noteikti nekavējoša ietekme uz gaisa kvalitāti, ka tas samazināts piesārņojums. Cilvēki domā par nākotni, 2020. Nu, gadu. Mēs neesam pret sašķidrināto dabas gāzi, bet vissvarīgākais tagad ir aizliegt viskaitīgākās lietas, aizliegt smago eļu izmantošanu, jādomā par to, kā to pārbaudīt, kā to inspicēt. Nu, no tā kā kuģi ceļo um, tīri 10 km posmā, un pēc tam viss turpinās pa vecam. Jānorāda, ka runa ir tikai par Baltijas reģionu, jādomā arī par Donavas reģionu. Mēs nevēlamies uh, pretnostatīt reģionus un valstis, ir jāveicina sadarbība Jūs pieminējāt kopu, jūs pieminējāt piecas ostas, ko koordinē trīs valstis. Viņas norādīja, ka viņi nevēlas strādāt pret vienu otrai, bet sadarboties. Bet, nu, ja mēs nespējam to panākt pat vienas Vācijas ietvaros, kā to panāksim Eiropā? Tādēļ esmu ļoti priecīgs par da Donovas stratēģiju, jo Vācija var tiešām daudz mācīties no Eiropas. Paldies, Krēmera. Merci, Madame la Présidente. Uh, well... Paldies. Is it me? Yeah, okay, because you were looking at the other side. I'm oh, sorry. I'm uh, sorry. <laughs> hmm? Okay. Monsieur yeah. Deli, c'est bien vous. Okay. <laughs> Labi, tas varat būt arī jūs. Thank you once again. So, uh... Paldies. Esmu tiešām priecīgs redzēt šeit mūsu koordinātors. Un paldies par prezentāciju, īpaši par eh, Donavu. Es pats eh, esmu no Ungārijas. Diemžēl mums nav neviena gabaliņa jūras. Un tāpēc es iedomājos vienmēr par Donavu. Eh, paldies, ka jūs pieminējāt arī vīdes aspektu. Droši vien zināsiet, ka bioloģiskā daudzveidība uh, Un eh, arī šīs dzīvotnes ir ļoti svarīga tematika. Paldies, ka jūs pieminējat arī Serbiju. Jo mēs ļoti bieži runājam arī par to, kā šis tīkls ietekmē visu Donavas basēnu kopā. Un tāpēc jāiesaista, protams, arī Serbija. Mm. Un savā prezentācijā jūs rādījāt arī bildes, dažādas mērīšanas stācijas, kūģus, digitalizāciju. Jūs runājat par daudzām praktiskām lietām, par dažādiem rīkiem un līdzekļiem, kas uzlabo navigāciju pa Donavas upi. Uh, jautājums, vai Serbija arī ir šeit iesaistīta, jo jūs rādījāt vienu kuģi, eh, kas tiek būvēts Horvātijā, un vienu, kas jau ir kristīts Bulgārijā, vai kaut kas pa vidam arī notiek no šīs sērijas. Un otrs jautājums, jūs savā prezentācijā um, pieminējāt Rotendamā notikušo transporta ministru sanāksmi. Eh, no jūsu skatu punkta. Kas būtu pats steidzamākais? Kāda būtu augstākā prioritāte nākamajām tentē dienām? Tieši saistībā ar šo Donavas koridoru, par ko varētu kaut kad vienoties transporta ministri. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Delī. Paldies, Delī. Thank you, Madam Chairperson. Thank you. Nākamā runātāja. Paldies visiem, kas uzstājās šodien. Ir tīpaši es eh, gribu pateikties Simpsona kungam eh, par to, ka jūs izcēlat arī trīs galvenās jomas. Eh, paldies par stāstu par loģistiku, jūras transportu. Šī globālā pieeja ir ļoti svarīga. Jūs teicāt par to, ka ir nepieciešams saistīt perifērijas kopā, un tikai viss kopā var pārvarēt arī e, šaurās vietas. Un šeit e, Brexita kontekstā gribu vaicāt, es esmu no īrijas e, salas, mums ir gan Atlantijas okeāns, gan īrijas jūra. Un šīs jūras ir arī kā barjera, vai ir domās par to, kā pārvarēt šādu veidu šķēršļus. Jūs eh, pieminējāt tādu īpašu akcentu uz perifēro raksturu. Vai jūs varētu to izvērst eh, nedaudz plašāk, ir tīpaši ņemot vērā Brexitu, ka valsts varētu būt ietekmētas zināmā mērā dažas valstis, eh, kā jau paredzētu pārvērt, tad šaurās vietas arī šādā rakursā. Paldies! Šmitas kundze. Ja, danke schön. Ich das auch sehr interessant. Paldies. Arī man likās, ka prezentācijas bija ļoti interesantas. Es varbūt neesmu tik ļoti optimistiska. Es domāju par to, ka mērķu sasniegšana līdz 2030. gadam ir pilna ar riskiem un izaicinājumiem. Es domāju par savu valsti, Austriju. Mums ir pašiem savas problēmas. Uh, Mm, tad runāja par Donavas reģionu. Mm. Mums ir, ir uh, vilcienu specializētais terminālis, tad mm, pārobežu satiksmi citām valstīm var radīt um, problēmas, par to esam diskutējuši gan šajā komitejā, saskaramies ar konkurences problēmām, jo Man nu, joprojām ir šī sajūta par tad, valstisko dzelzceļu. Man ļoti interesē tas, ko jūs teicāt par digitalizāciju. Piemēram, Austrijas Nacionālais dzelzceļa uzņēmums ir panācis to, ka vismaz ļoti liela daļa no rietumu reģiona dzelzceļa tiek aprīkota uh, ar internetu un kad uh, tiek domāts arī par uh, bezvadītāju uh, transporta līdzekļu izmantošanu. Tas nozīmē, ka uh, gan mūsu valstī, līdzīgi kā citās valstīs, ir lieli plāni. Mans jautājums būtu par to, kā jūs plānojat panākt to, ka šie uh, šie nacionālie pasākumi varētu tikt savienoti un apvienot arī citu valstu un tad veidot pārrobežu multimodālu tīkli. Šmīts, Paldies, Šmīts kundze. Karla, Brian. Tik daudz jautājumu šeit izskanēja, tomēr arī atkārtojas. Kā jūs strādājat ar vienu valstī? Kā jūs darīsiet to un šo? Mūsu referents Hetu kungs arī stāstīja par projektu, par augļiem, kas tiek vesti no Izraels tiešā veidā ietekmējot apriti. Tad bija arī tādi īsti jautājumi arī par Brexit, par jūras šosejām un arī par kohēzijas fondu, kas ir tiešām ļoti liels jautājums redziet, šeit ir arī svarīgas saiknes ar prioritātēm. Un arī par šiem revīzijas jautājumiem, ko mēs darīsim, kādu politisko vēstījumu sūtīsim. Un arī šis emisijas limitu jautājums tikpat svarīgs, eh, kādā veidā jūs ņemsiet vērā arī šo aspektu Donavas koridorā, arī jautājums par bioloģisko daudzveidību, un jautājums ir par nākamajām prioritātēm. Vai jūs esat jau vaicājuši ministriem par to, kādas būs jaunās prioritātes TNT? Mēs nedrīkstam aizmirst arī perifērā zonas, kā teica vēl kāds cits savā jautājumā, un Šmitas kundze uzdeva jautājumu par ambiciozajiem plāniem 2030. gada Austrijas sakarā. Daudz, ļoti daudz jautājumu un ļoti gaidam arī atbildes no visiem jums. Kas sāks? Katram ir septiņas minūtes apmēram. Ok. <laughs> septiņas ar pus minūtes. Allez-y, on commence par uh, Karla. Allez, on y va. I start Mr. Erz, uh, Mr. Erzog. Karla. Erzog kungs. Brains Evelies Vandenkampam. Brexit saka sakarā. Mums būs kaimiņa valsts tagad, apvienotā karalisti, mums ir īpašas attiecības ar mūsu kaimiņu valsti. Gan jau sakārtosim šīs attiecības arī tādā rakursa. Daru plāns un detalizēta īstenošana. Tas ir tieši viens un tas pats. Viņš īsteno savu plānu, un es izstrādāju darba plānu, un mēs kopīgiem spēkiem ceram to padarīt reāli un īstenoja. Kā ir ar uh, Donavas padziļināšanu? Tas ir nepārtraukts process, kā es to redzu. Uzturēšana arī šai ziņā ir svarīga. Me, mēs nefinansēsim padziļināšana, bet ko mēs varam finansēt, tie ir kuģi. Ja es esmu padziļinājis ceļu, tad es varu palaist mērītāju kuģi, kas var izmērīt šo dziļāko punktu upes trajektorijā un tad izveidot arī attiecīgo maršrutu. Tā tad ir tādi īpaši mērītāji kuģi, kas var gan dziļumu, gan arī attiecīgi esam var izkalkulēt, cik liela tonāža var būt. E, tas ir darbs, ko veids DG Move un DG Regio. Padziļināšana ir uzturēšana, un uzturēšanu mēs nevaram finansēt. Tas ir tā kā, ka jūs savām kurpēm doties pie kurpnieka un lūdzat, lai jums dod kredītā kaut ko. Katram pasākumam ir nepieciešama budžeta līnija un padziļināšana ir atsevišķa nacionāla lieta. Jautājums par Rumānijas un Bulgārijas projektu. E, tiešām es esmu veltījusi vairākus savu mūža gadus, lai savestu šīs valstis kopā. Bet tagad februārī es satikos ar diviem jaunajiem ministriem, atsevišķas bija tikšanās, un kopš tā laika Bulgārijas ministrs paveica brīnumu. Viņam ir trīs gadu Vadziļināšanas budžets, tad viņam ir mērīšanas kuģis, marķēšanas kuģis arī, un viņš pērk arī padziļināšanas kuģi. Tas ir apstiprināts uz trim gadiem. Es biju mēma un ļoti laimīga. Rumānijā šī nav problēma. Un man ir cerības Kaut gan ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo ir arī cits ministrs Bulgārijā. Un pirms divām nedēļām ir bijušas vēlēšanas. Bet es tomēr ļoti ceru, ka līdz vasarai eh, attiecīgā vieta tiks padziļināta, un tas būs fantastisks sasniegums. Es tiešām ļoti ceru, ka tas tā arī notiks par kohēzijas naudu. Tad, kad mēs sākām TNT, mums bija 11,1, 11,3 miljoni no DG reģio kohēzijas valstīm. Šī nauda jau ir gandrīz vai iztērēta par dažādiem projektiem. Un kohēzijas valstīs joprojām ir milzīga interese par projektiem un par šo naudu, jo uh, cilvēki zina, ka šī nauda eksistē. Mēs uh, esam apmierināti ar situāciju šai ziņā. Ir atšķirības starp kopējiem resursiem, vispārīgiem resursiem un kohēzijas līdzekļiem. Pāvēl, Jūs uzdevāt jautājumu par galvenajiem projektiem. Vispirms par multimodālo. Mums ir īpaši interesanti pārobežu kontekstā, jo visas valsts, arī mana valsts, strādā pat ar savām lietām. Katrs pats par sevi Katrs eh, rūpēs pats par sevi, dara pats par sevi. Un mums ir jāpanāk, lai valsts darbos arī pie pārobežu punktiem. Te ir arī īpašas grūtības. Šeit ir vēl kādas citas regulas, digitālās sistēmas, arī valoda varētu būt problēma un tā tālāk. Un ir visam jābūt ilgspējīgam, un lai būtu ilgspējība, ir nepieciešama labāka degviela, digitalizācija. Jums ir arī telpiskā plānošana jārealizē, jāplāno. Tas ir vissvarīgākais. TNT sakarā uz šo brīdi un ko mēs tagad cenšamies darīt GPA vilcieniem, tiem ir jābūt tad vienādiem visās valstīs, un arī horizontāla drošības sistēmai ir jābūt vienādai. Tas ir pats svarīgākais. Krāmer kungs. Esmu tik ļoti priecīga pirmo reizi. Esmu šeit jau piekto gadu un pirmo reizi dzirdu no jums. Jūs sakat, ka iekšzemes ūdensceļi ir vidē draudzīgs pārvietošanās transporta veids. Es būtu gatava jūs noskūpstīt pat, ja tas kaut ko dotu. Varbūt vēlāk. Jā, labi, vēlāk. Tiešām. Bet jūs varētu Vācijā varbūt apvaidīt uzticāties vai nevarētu atbloķēt šo bloķēto punktu, lai būtu brīvs ceļš no Reins uz Donavu. Jūs varētu tiešām pārliecināt savus vietējos, atbloķēt šo šauro vietu. Tas mums ļoti palīdzētu, mēs to nevaram ietekmēt. Un Es pat teiktu tā, ja mēs gribam darboties ar tīrāku degvielu, mums ir jātiek galā ar mazutu. Ir atsevišķas uh, pārstrādes rūpnīcas, kas strādā ar mazutu, jo uh, mm, ar mazutu strādāt ir sažģīti, kur, viņ, kur lai viņu liek. Mums ir jāuzrauga ļoti uzmanīgi šī lieta, jo šeit ir jābūt risinājumam, kur jūs liekat šo mazo pārstrādāto atlieku, kur jūs to izvietojat un kā jūs to uh, likvidējat. Šis jautājums ir patiesi izaicinājums mums visiem, ko darīt ar mazotu. Vide ir ļoti svarīga Es jums varētu pastāstīt, ko tad mēs izdarījām pagājušā gadā. Mēs savācam kopā ekspertu grupu. Un vispār šis projekts ir ļoti sarežģīts. Es gribēju, lai cilvēki būtu apmācīti ļoti strādāt ar Eiropas likumdošanu un nacionālās likumdošanas kontekstā. Un tad viņi varētu griezties pie šiem atlasītiem ekspertiem, lai viņi paskaidro. Un tā mēs ceram, ka procedūra būs vieglāka, jo visas valstis, ja skatos uz kohēzijas valstīm, vienmēr ir nepietiekams šo ierēģņu skaits, kas ir zinoši Eiropas likumdošana Un mēs zinām paši no savām valstīm, cik viss sarežģīti ir. Un te lūk, mums ir izveidota šī ekspertu kopa. Un ik viens, kam ir kāds jautājums eh, par Eiropas likumiem, var griezties šajā grupā, ko mēs gribam, lai arī ko mēs nedarītu. Mums vīdes likumdošana jāievaro un jāstrādā saskaņā ar šo likumdošanu. Un ko mēs varam darīt? kas ir vissvarīgākais. Šķiet, ka es eh, jau atbildu Pāvelam pārobežu jautājumā jārisina šie jautājumi. And, uh, Ireland isolated, we have to build a bridge. It's simple, I think. <laughs> Jā, īri, īri ir jāveido maziņš tiltiņš, īs tiltiņš. Jā, par padziļināšanu. Donava ir tāda īpatnē upe, ļoti brīnišķīga upe, bet problēma ir tāda, kā, kā saglabāt šo labumu, lai upe joprojām ir skaista un nav padarīta pat pārāk milzīgu. Lai nebūtu šī padziļināšana un rakšana tāda, kas samaitā visu vizuālo izskatu. un visam ir nepieciešams procedūras. Es ļoti ceru. Es saprotu, ka jūs, kundze, esat no Austrijas. Es domāju, ka Austrija izskatās ir labi. Flemes osta laikam attīstās labi. Grow in, in, in, in the future. But you are right, the dredging is really... Uh, Bet jums ir taisnība. Paceļināšana tiešām ir problēma. Te jābūt ļoti uzmanīgiem. Un īpaši jūsu valstī jāskatās, ko padziļina. Merci beaucoup, Carla. Paldies par šīm atbildēm, un tālāk došu vārdu Brainam Simpsonam. Well, Ismail. Uh, 20... Uh, Ismail. Es biju Eiropas parlamentā 25 gadus, un 25 gadus galvenā problēma bija dalība valsts. Tas nav nekas jauns. Mums gluži vienkārši jāturpina izdarīt spiediens, kamēr viņas padosies. Jā. Vienā valstī ir viena prioritāte, kas nav otrā valstī. Mums jāturpina strādāt, mums ir jāturpina viņus pārliecināt, ka viņas nerīkojas pareizi un jāturpina viņus pārliecināt, lai viņas pievienotos mūsu projektam. Un es domāju, visu TNT projektu kopā, ne tikai multimodālos transporta ceļus vai koridorus. Dalība valstis mēdz apskatīja, kur ir koridori un kuri tad iet cauri viņu valstīm, bet mēs, protams, esam horizontāli, nevis vertikāli. Un te nu rodas arī sarešķījumi. Mums ir jāmēģina pārliecināt dalību valstis, atgriezties pie priekšlikuma. Svaigo augļu koridors, ko es pieminēju savā prezentācijā tātad ar Izrēlu. Tā pagaidām ir tikai pilotschēma. Vēl joprojām ir jāpiestrādā pie tehniskajiem jautājumiem. Viena no problēmām ir tāda, ka ir kravas, kas dodas vienā virzienā ar svaigiem augļiem. Tagad mums ir vajadzīgs kaut kas cits, kas varētu doties atpakaļ, lai padarītu vilcienus tad rentablākus. Piemēram, viens no variantiem būtu cements kas acīm redzot Jordānijā ir ļoti nepieciešams. Mēs strādājam ar cilvēkiem Izrēlā, lai tad šo jautājumu atrisinātu. Esmu pilns cerībām. Šis ir, protams, tikai pilotu projekts, bet līdz šim viss ir noticis veiksmīgi. Vim. Atvienošanās un Brexit Es pirmkārt gribu teikt, ka es balstoju par palikšanu Eiropas Savienībā. Droši vien būsiet pārsteigts to uzzinot. Jā, mums ir jārīk, jāstrādā ar šo atvienošanos. Karla jau teica, ka Lielbritānija tiks uztverta kā kaimiņu valsts, nu gluži kā Maroka vai Norvēģija. Nu jā, varbūt ne Norvēģija, Norvēģija labāka situācija, bet nu, būs jātiek pāri šai problēmai. Jā, problēma gan radīsies Sīrijai, par to runāšu vēlāk. Revīzijas palāta, revīzijas palātas ziņojums. Tas nebija īpaši labvēlīgs, bet tas bija par TNT iepirkumu un par pagātnes programmām, nevis par pašreizējām programmām. Kopš CEF Eiropas Savienošanas instrumentu. Instrumenta. Lietas ir uzlabojušas, mums ir saraksts ar saprotošām ostām, mums ir jāaplūko šīs investīcijas ilgtermiņa perspektīvā. Bet es uzskatu, ka jā, revīzijas palāta varbūt bija nedaudz, nu jā, varbūt viņa nedaudz uh, kļūdījās mūs tik ļoti kritizējot revizijas palāta pievēršas tikai atsevišķiem eh, ats aspektiem, atsevišķiem rezultātiem, bet bieži vien kopbilde ir plašāka. Teļičkas kungs, koridori. Ticēsiet vai nē, bet mēs strādājam kopā. Nu, piemēram, arī dzer glāzi vīnu vai grošu, eh, glāzi alus, bet um, Jā, kādas ir politiskās prioritātes? Es jau tās pieminēju. Ir trīs politiskās prioritātes - vide, jūrniecība loģistikas ķēdē un drošība jūrā. Tās arī ir trīs prioritātes. Un mēs nekad neatkāpjamies no šīm trim politiskajām prioritātēm. Maikl, jūs pareizi norādījāt problēmu to, ka ostas savstarpēji konkurē. Nu, jo īpaši, ja viņas ir tuvu viena otrai, nu, piemēram, Rotterdama, Amsterdama vai Liverpūla un Amsterdama ir. Ar, es piekrītu. Nu, kāda jēga ir būvēt jaunu brīnišķīgu ostu Vilhelmshāfenā? ja tiek padziļināt vienlaicīgi arī elba, lai piesaistītu lielos kuģus. Bet nu, ir skaidrs, ka ostas, ka viņām ir pašām savas egoistiskās vēlmes. Bet es piekrītu jūsu komentāram. Maikl, brīnumiem parasti ir vajadzīgs ilgāka laika. uh, IMO direktīvas īstenošana, cīnītos par šo globālo sēra plaisu. Tam vajadzēja notikt līdz 2020. gadam, bet vēl joprojām ir jautājumi par uh, sašķirināto dabas gāzi vidusjūrā, Melnajā jūrā un tā tālāk. Bet uh, IMO Um, reakcija uz cīņu pret piesārņojumu arī ir aktuāls jautājums, un es domāju, ka viņi būs gatavi līdz 2020. gadam, un tieši tādēļ arī mēs strādājam ar šo piemērošanas uh, dienu prātā. Perifērie reģioni. Mums ir daudz ostu arī perifērijos reģionos, un viņas var piedalīties un viņas gatavs piedalīties projektos. Viņiem ir pieejami arī citi finansējuma avoti, attīstības fonds un kohēzijas fonds, kuriem ir īpaši novirzieti līdzekļi perifērijiem reģioniem. Koncentrēties uz TNT politikas īstenošanu, mēs varbūt īsti nepērst tik daudz uzmanību TNT perifērijos reģionos. Tomēr Es uh, zinu, ka uh, šie reģioni pastāv un ceru, ka mums būs iespēja par to padziļinātāk diskutēt vēlāk, diskutēt par perifēro reģionu vajadzībām. Bet es nenoliedzu, ka um, viņiem ir savas vajadzības un tās pastāv. Es piekrītu, ka Gerings kundze, ka mums ir jādomā par īrijas savienošanu, pievienošanu, kad Lielbritānija pametīs apvienoto, pametīs Eiropas Savienību. Situācija būs ļoti sarežģīta, bet tas arī sasaistās ar to, ko nu pateicu par uh, perifērajiem reģioniem, jo perifēri, jo tas tā perifērija reģiona iegūst pavisam citu nozīmi ar um, jauno situāciju, un tas pat, pat neņemot vērā to, ko Skoti darīs vai nedarīs. Un mums jārīkojas ātrāk, drīzāk nekā vēlāk, tā lai īrija paliktu savienota ar pārējo Eiropu. Un tieši tādēļ arī esmu strādājis pie perifēriem reģioniem. Vairākums cilvēku domā, ka perifēra reģiona ir Azorsols un tā tālāk, jā, tie arī ir svarīgi, bet ziniet un apzinieties, ka divu gadu laikā īrija arī varētu kļūt par perifēru reģionu. Šmitas kundze, jūs teicāt, ka neesat optimistiska. Es nezinu, vai viņa bija neoptimistiska par Donavu vai trūka optimismu par mūsu kopīgo TNT stratēģiju. Es gan esmu optimists. Pirmo reizi mums ir saskaņota TNT politika visā Eiropā. Mēs koncentrējam savus resursus, un šī programma var būt veiksmīga. Plašākā nozīmē esmu optimistisks. Jā, mums ir eh, savas problēmas. Karla runāja par atsevišķām problēmām. Es pieminēju to, ka uh, Uh, ostas konkurē viena ar otru tā vietā, lai sadarbotos, bet esmu optimistiski noskaņots. Eiropas labā. Esmu pārliecināts, šis ir pareizais ceļš, kuru, pa kuru doties. TNT politika ir pareizais virziens. La, merci de... Paldies Brianam, paldies Karlai, paldies, ka jūs eh, esat un paliekat optimismi, optimisti, paldies komisijai un pilnīgi noteikti turpināsim diskusijas ar jums par progresu, kas notiek šajos failos. Paldies eh, par jūsu uzstāšanos, paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem. Patiesībā, un par to es arī vēlētos jums pateikt, ka esat vienmēr aicināti laipni šeit un lai jums jauka nedēļa un paldies par jūsu prezentācijām. Yes,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 continuons nos travaux. Turpinām eh, mūsu darbu. Ārkārtīgi interesants un aizraujošs temats. Atcerēsimies visi savu bērnību. Eiropas kosmosa stratēģija. E, donne... Un dod vārdu uzreiz Un Gezina Mēsners kundze, diemžēl, nevarēja ierasties šodien uz šo diskusiju. Brian Simpson façon tour, hein? Pagaidīsim, kamēr Simpsons visus sabučos. Simpson kungam dodam šo iespēju, jo viņš ir bijušais mūsu komitejas priekšsēdētājs. Simpson kungs visu ir izdarījis. Viss ir sabučojušies un tagad atgriežamies pie ārkārtīgi nopietna temata. Kā jau es teicu, mazliet dzējas mūsu komitejā, runāsim par kosmosu, runāsim par bērnību, bet nemaz tā jau nav. Mais arrêtez de vous accuser, c'est pas Nav jau tā, ka mums tagad šeit būtu jājūtas par kaut ko vainīgiem. Tā tad Mēsnes kungs nevarēja ierasties, un tas ir Demesmeker kungs, kurš iepazīstinās ar Mēsnes kundzes ziņojumu par Eiropas kosmosa stratēģiju. Āteļičkas kungs lūdzu. Uh, thank you, madam chair. Paldies, prieksēdētājs kundze. Uh, articulate. Paldies. Es varbūt. Uh, pieturēšos pie Gezīnas pāris sagatavotajiem komentāriem. Viņi, diemžēl, nevarēja ierasties. Pats par sevi saprotams, tā tad komisijas stratēģija, komisijas ideja sagatavot Eiropas kosmosa stratēģiju ir apsveicama, un to vēlas uzteikt arī atzinuma sagatavotāja. Eiropas Savienība tura 21% no pasaules kosmosa ieguldījumu. Tajā strādā tūkstošiem iedzīvo, tajā strādā tūkstošiem strādājošo. Uh, un runiet par miljardiem, simtiem miljardu eiro, bet eh, cik reizes jau iepriekš mēs neesam dzirdējuši par to, ka Eiropas Savienība ir vadošā tur un citur un vēl kaut kur. Tā kā arī šo vadošo lomu kosmosā mēs varam zaudēt, bet tagad pie lietas. Eiropa un tās kosmosa stratēģija turpinās būt ārkārtīgi nozīmīgs um, prioritējams temats Eiropai. Bet tagad eh, par atzinuma saturu. Atzinumā tiek uzsvērts, ka ir jābūt tehnoloģiju draudzīgumam un ka runājot par Eiropas kosmosa nākotni, būtu jāņem vērā vairāki aspekti un noteikti ir jāiesaistās dialogā ar kosmosa nozari. Un vēlētos uzsvērt, ka kosmosa penetrācija biznesā ir ārkārtīgi svarīga. Otrakārt, šajā atzinumā tiek runāts par to, kādas Romas varētu vēl uzlabot, tajā skaitā savstarpējīgums, dažādu sistēmu savietošana, inovatīvi intermodālie transporta posmi. Ar kosmosa saistītās tehnoloģijas um, ir jāuzlabo arī pasažieru apkalpošana, infrastruktūra, gaisa transporta infrastruktūra, monitoringa sistēmas, kā arī kosmosa kuģa automātiskas nolaišanās uzraudzīšana. Par nākotni runājot, ko Eiropas kosmosa stratēģija nozīmē transporta nozarei kā tādai un ko eh, tas nes no biznesa rakurs raugoties. Komisārs Šefčovičs ir skaidri pateicis, ka katrs invo, kas ir investēts, tiks investēts nākotnē, proti tiek uzsvērts tas potenciāls, kas ir kosmosa nozarei. Kā jau Gazīnas kundze pat apgalvo, vēl atliek redzēt, kas tad būs šīs stratēģijas rezultātā. Un Noteikti, ka e, mūsu viedokļi šeit ir pietiekami tuvi. Kosmosa stratēģija runā par vides aizsargāšanu, par satiksmes uzlau, uzraudzīšanu, un tam ir nepieciešams adekvāts ietvars trīs papildus eh, komentāri pirms eh, pieskaršos kopsavilkumiem. Šajā atzinumā tiek uzsvērta pieaugoša kosmosa nozares atkarība no jaunajām tehnoloģijām. Atzinumā tiek uzsvērts arī tas, kā kosmosa aplikācijas var palīdzēt eh, nozars attīstībā. Uh, protams, ņemot vērā datu un personu datu aizsardzību. Un kā Eiropas pozicionēšanas sistēma Galileo tās fināla, tās galīgajā fāzē varētu palīdzēt izveidot dažādus ietvarus un aplikācijas. Un e, noteikti tie, kur piedalījās e, uzklausīšanā pagājušajā gadā, zinās, ko šeit Gazīna domā. Tagad par secinājumiem. Protams, ka kosmosa nozara ir ļoti svarīga izaugsmes iespēju kopuma joma ne tikai kosmosa uzņēmumiem un ar kosmosu saistītiem uzņēmumiem. Noteikti tas palīdzēs arī startupiem, jaunizveidotajiem uzņēmumiem. Atzinumā tiek uzsvērts arī tas, cik svarīgi ir izveidot viedas finansējuma schēmas, infrastruktūru un pakalpojumu nodrošināšanā un ieviešanā. Un visbeidzot, atzinuma sagatavotāji ir pārliecināti, ka mūsu komitejai ir būtisks ieguldījums – Eiropas kosmosa stratēģijā, un atzinuma sagatavotāja pārliecināta, ka atbildīgajai komitejai ITRE ir smags darbs priekšā. Paldies! Paldies Teļičkas kungam, un tagad dodu vārdu Marinesku kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par ātri nolasīto Teļičkas kunga sakāmo. Paldies Gazīnas kundzei arī par atzinumu. Burtiski pāris komentāru. Es domāju, ka mums vajadzētu griezties pie komisijas ar lūgumu, ar pamudinājumu, ka nākamajā daudzgadu finanšu schēmā vajadzētu iekļaut to finansējumu, kāds ir nepieciešams jauno satelītu, modernizē, satelītu modernizēšanai un jauno satā, satelītu sistēmu palaišanai, kas ir nepieciešams Galileo, jo tas ir būtisks transporta nozalai. Jo tikai tā mēs eh, nākotnē varam cerēt, ka mums būs eh, vajadzīgais finansējums, lai Galileo beidzot sāk darboties. Otrs par transportu runājot, EGNOS vajadzētu attiekties uz visu Eiropas Savienības teritoriju, šobrīd ir tādi nostūri, kurus Egnos nesedz. Un varbūt, ka tiešām vajadzētu izdarīt spiedienu uz nozari, lai tā uh, sa, uh, izstrādātu procedūru, lai visu nolaišanās tiktu veikt ar Egnos, jo ir ne, ne visās e, lidostā šī sistēma ir uzstādīta un uzskatu, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumiem. Stratēģijā tas ir, bet mums ir jāuzsver, ka komisija ir jāsagatavo likumdošanas akti, lai tā norādītu nozarei uz nepieciešamību izmantot GNSS tehnoloģijas. Un tas ir ļoti būtiski domājot par viedajiem ceļiem. Tā tad, lai visās automašīnās būtu Galileo uztvērējs, bet es domāju, ka mums ir jāiet eh, vēl tālāk. Lai būtu Galileo uztvērēji pilnīgi visās nozares vietās un lietās, vajadzētu runāt arī par globālo izsakojamību jo šobrīd IDSB frekvences ir piešķirtas un tapa piešķirtas jau pirms diviem gadiem, tātad aviācijas izsakošanas eh, iespējas, kā jūs ziniet, tikai 30% lidmašīna ir aprīkot ar šo izsakojamības eh, sistēmu un visbeidzot. Komisija ir pateikusi, ka tā ir viena no viņu prioritātēm šogad turpināt ar GTI, GTI. Mums šī iniciatīva ir nepieciešama lai zinātnē un pētniecība pārceltos arī uz kosmosu. Jo, ja mēs vēlamies būt liels spēlētājs arī kosmosā, tad mums ir nepieciešams tam atvēlēt arī zinātnes līdzekļus. Paldies Maranesku kungam un tagad Aila Sanders kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, vēlētos eh, apsveikt eh, Meisners kundzi ar viņas sagatavoto atzinumu. Tuvāko gadu laikā būs ļoti daudz iespēju un viedokļu, kur ir saistīti ar pilsētvidas pārvietošanos, ar pilsētvidas datiem lauksaimniecības datiem, transportu. Tās ir tikai dažas no dimensijām, kurām tiks piemērota šī viņas ieteiktā tehnoloģija. Bet eh, mums vajadzētu rast finansējumu nekavējoties. Nevis tā, ka tiek ieplānots, bet eh, finansējumu uzreiz. Un EFSI, kas palīdz maziem vidējiem uzņēmumiem, vajadzētu novirzīt arī uz uh, izpētes nozari, lai MBU būtu iespēja piedalīties kosmosa izpētē. Pie tām eh, noteikti vajadzētu paraudzīties arī uz citām jaunām iespējām. Ir vēsturiski dažādas eh, izpētes programmas, arī apne un citas. Ir arī tā saucamie eh, raķešnesēji, uh, ir jaunas tehnoloģijas, tehnoloģijas attīstas ātrāk nekā mēs tiekam līdz ar likumiem. Ir arī mazāk riskantas tehnoloģijas, bet um, mēs varbūt varētu finansēt um, mazo, mazos satelītus, kur tiek palaisti atmosfēras augstākajos slāņos un kuriem ir nepieciešams mazāk uh, degvielas nekā lielajiem satelītiem jau ierastajās orbītās. Es uzskatu, ka ņemot vērā to, ka viss ir viensprātis, ka Galileo ir jābūt neatkarīgam, tad ir svarīgi eh, arī uz nākotnes eh, iespējām raugoties, ka mēs visu saliktam, saliktu kopā. Par transporta nozaru runājot, izglītība, profesionālā apmācība, apvārsnes 2012 un ir pārnozaru projekti. Arī kosmosā ir pārnozaru projekti, bet es nezinu, kāpēc eh, DG Research ir atteikusies no šiem projektiem. Protams, arī aizsardzības un drošības joma, datu verifikācija, satelītdatu pārbaude. Uzskatu, ka tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Un, protams, es e, iestājos un vienmēr esmu to darījusi, ka dažādām aģentūrām ir daudz ciešāk jāsadarbojās tajā skaitā arī Eiropas kosmosa aģentūrai, ar Eiropas drošības aģentūru un arī citām aģentūrām, kuras ir spējīgas dot savu artu, artavu šajā darbā. Un eh, tādajādi Eiropiešiem, arī civiliedzīvotājiem būs iespēja, paldies, priekšsēdētājs kundze, Fosters kundze, nākamā lūdzu. Paldies! Um, man nav ko īpaši piebilst šeit, es tikai vēlētos pateikties meistars kundzei par viņas atzinumu. Ārkārtīgi daudzšķautņaina joma, un uh, es eh, biju referenta par pirmo GSNS, un es itre strādāju, kad mēs eh, pirmo reizi pieņemām lēmumu palaist Galileo. Uh, Es uzskatu, ka tas, ka mēs esam tik daudz panākuši, ir apsveicami un ka Galileo patiesībā ir gatavs nostāties savām kājām. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka Francija ir saglabājusi satelīta palaišanas iespēju un um, 70. gados šis Francijas lēmums bija izšķiroši apvienotā karalists nolēma atteikties no saviem palaišanas um, poligoniem. Šobrīd uh, noslēgtā ali alianse vai tā būtu izsakošana vai transporta līdzekļu izsakošana, lai mums būtu, mums ir jābūt ļoti svarīgi, lai būtu šī precīza atrašanās vietas noteikšana. Un otrs, e, mums šīs programmas būtu labāk jāpiemēro arī humānu mērķu risināšanai. Arī šeit mēs varam izsekot dažādiem negadījumiem un incidentiem, kas notiek uh, Šis ir tikai atzinuma melnraksts, kad eh, tas būs sagatavots. Eh, es domāju, ka visām eh, partijām būs iespēja iepazīties ar to. Es ceru, ka tas būs visu viedokļu apkopojums un ka mūsu ieguldījums ITRE komitejas ziņojumā būs būtisks. Bet varbūt tagad mazliet nostāk personālā līmenī runājot. Tā tad Brexitam iestājoties, tad visa kosmosa nozare tā jau nav tikai Eiropas Savienības atbildība, tā ir daudz plašāka joma. Un eh, iespējams, ka dažas no mm, turpmāk īstenojamām programmām pēc Brexit būs uh, E, kopīga finansējuma, iespējams, ka ne tikai valsts vai publiskā finansējuma, un ka mums būs nepieciešams piesaistīt papildus izaidu finansējumu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Fosters kundzei. Tā tad. E, vispirms es vēlētos pateikties Mēsners kundzei, esmu līdzreferente. referente principā, tātad būtiskākā doma, pie kā vēlētos atgriezties, ir saikne starp eh, kosmosa programmu un inovācijām transporta jomā. Pilnīgi konkrēti divi piemēri. Runiet par satelītu, kurš ir saistīts ar RDSS, kas um, nosaka satelītu orbītu un um, šie satelīti reālajā laikā spēja apkopot visus e, ceļu datus. Otrs ir par Galileo programmu, kas attieksies uz geolokāciju Eiropā un varēs precizēt konkrētu punktu ar metra kļūdu. Uh, Tātad par transportu runājot, par to jau mēs regulāri runājam mūsu komitejā, ka ir jābūt eh, savienotajiem transporta līdzekļiem un tā tālāk. Bet eh, par eh, kosmos tehnoloģijām runājot, kādā veidā tās var palīdzēt transporta jomai. Uh, ir nepieciešams e, dažādo sektoru pielāgošanās, un lai dažādie sektori strādātu nevis neatkarīgi viens no otra, bet gan pār sektoru robežām. Un e, šī stratēģija ir ļoti labs tā kā posms. Un e, arī dažādām aģentūrām būtu jāsadarbojās, bet uh, ir nepieciešama tāda stratēģija, lai būtu projektu stratēģija varētu būt savu veidu saiknes starp aģentūru un Eiropas Savienību. Katrā ziņā es iesniegšu grozījumus šādā virzienā, un es ceru, ka mums izdosies tiešām savietot kopā nozari ar Eiropas tīklu. Viena nozara, par ko mēs pietiekam daudz nerunājam, bet tomēr vajadzētu, tas ir jautājums par atkritumiem, par, kosmos, par atkritumiem kosmosā kas tur ceļo. Šobrīd neviens nav, atb nav atbildīgs par šiem atkritumiem, neviens nezin, kas ar tiem notiks, tāpēc es vēlētos, lai būtu tehnoloģijas inovācijas, lai paredzētu, lai domātu par to, ko tad darīt ar šiem atkritumiem orbītās. Jo, piemēram, kodola atkritumi, tā tad būs katastrofa. Neviens jau nezina, kas ar tiem notiek. Šobrīd mēs zinām, ka, teiksim, kodola atkritumus um, uz zemes saglabā dziļajos kalnu slāņos, bet kas notiek ar atkritumiem kosmosā? Tātad. Uh, Labi, tad jūs atbildēsiet uz maniem jautājumiem. Nākamais ir Kēkungs, lūdzu. Prezident. Tad atbildot uz jūsu jautājumu par atkritumiem, mēs sakam ļoti uzmanīgi visiem, visiem atkritumiem ir atsevišķi tādā. Uh, aģentūra sākas pēta un arī pēc kalibra novērtē visus šos atkritumus un arī to izcelsmi analizē un cenšas arī atrast risinājums. Šis jautājums tiešām uzmanības centrā ir arī um, gravitāte, kas tiešām mūs nodarbina šī, šī tēma. Uh, Un es gribēju nedaudz pakomentēt. Es visu mm, klausījos ļoti uzmanīgi. Un mēs mm, domājam par to, ka šo telpu mm, kosmosu nu, varētu izmantot arī transportam. Bet eh, te ir pirmām kārtām jārunā par satelīta datu nodošanu un pārraidi, par transportu, par loģistiku. Uh, Un ko es gribēju vēl piebilst? Šī te piekļuve kosmosam un ārējai telpai. Tas nav normāli, ka šo jautājumu neuzskata par prioritātu. Piekļuve kosmosam kā transporta līdzekļu vīdei. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Visi jūs saprotat, ka šis te kosmosa jautājums, tas ir arī suverenitātes, drošības jautājums un um, arī civilās drošības jautājums. Un šeit ir arī bāžas par to, kā tālāk turpināt uh, šo programmu, kas ir trīs vai četrus gadus realizēta. Ir noteikti pūliņi no Vācijas, Francijas puses, programma VG2, bet eh, vairs nav tādas citas programmas, kas būtu projicējusies uz ilgtermiņu. Un ir, ir arī vēl kāda cita as, kas ir ļoti traus iemesla. Um, um, tad šī telpa ir ārpus Eiropas. Tā nav atsevišķa viena valsts tikai, kas uzsāk kaut kādas rīcības, kas ir nepieciešams. Tas pilnībā nav nodrošināts. Nekas arī nav procesā un jāliek šī lieta uzmanības centrā. Kā ir ar, ar šiem civiliem lidojumiem? ir arī problēma ar stratosfērisko vai substratosfērisko pārvietošanos, un arī šo nedrīkstam aizmirst. Tā ir transporta vide, un tāpēc būtu nedaudz vairāk jāpievērš uzmanība šim jautājumam. Itre komiteja arī par to runā, bet Eh, ir nepieciešams arī no komisijas dokuments par attiecīgajiem darbiem kosmosa telpā pēc 3, 4, 5, 6 gadiem un 25 procenti, kas mums ir šobrīd ir jāpielina, un ja mēs nerīkosimies, tad pārējie mūs apsteigs Paldies eh, Rikie kungam, eh, Rebudalon kundze. Paldies priekšsēdētāji vispirms. Es gribētu pateikties referentei par šo te sarežģīto jautājumu arī. Paldies par šiem viedokļiem, arī mūsu komitejā par šo ļoti interesanto izaicinājumu. Es varbūt eh, Nē, esmu tik kritiska kā Dominiks Rikē, tomēr es piekrītu daudzam. Un uh, Eiropas uh, kosmosa uh, virzība raksturojas ar nepietiekamu programmu izmantošanu. Šeit ir arī apdroš, apdraudējums mūsu nozarei. Un šeit Es gribēju komentēt vairākus punktus, bet būtībā piekrītu iepriekš runājošajiem. Arī komisijas priekšlikums par noteiktu in, transporta infrastruktūru savietojamību ar Galileo un arī izmantot šo infrastruktūru, lai varētu savienoties ar dažādiem līdzekļiem, ieskaitot ar droniem. Un šeit ir noteikti jāizmanto. Uh, šī eh, infrastruktūra, lai mm, arī kontrolētu emisijas gan CO2, gan no transporta. Un mēs nedrīkstam arī aizmirst par konkurenci ar eh, ārvalstu uzņēmumiem, arī šajā satelīta tirgu, par to jau teica arī Kē. Un ja valsts grib slēgt tirgu šajā jomā, Eh, tomēr Eiropas Savienība vēl nav definējusi savas preferences. Un, ja mēs ar citiem um, uzņēmumiem, kas palaiž iekārtas, sadarbojamies, tad mums tomēr ir nepieciešams arī Eiropas satelīts. Tas būtu jāpalaiž līdzīgi kā Galileo un Kopernikus. Un mums ir solidaritātes garā, ir jādomā par eh, to, ka palaist darbītā satelīta, kas būtu paredzēts Eiropas programmām. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Äh, Tēmā, das wir heute. Šī ļoti svarīga tēma, par kur runājam šodien transporta komitejā. Mēs runājam par Eiropas Savienības strateģisko neatkarību pasaules kosmu politikas jomā. Esam veiksmīgā situācijā, veiksmīgā pozīcijā, jo Mums e, ir jau mūsu stratēģija, mums arī pieejamas šīs Eiropas Savienības strateģiskās raķetes. Un mm, arī Franču un Gijāna. Un mēs varam pozicionēt uh, Eiropas Savienības mm, raķetes strateģiski izdevīgā veidā. Tehnoloģijas kopumā, tas jau tika pieminēts, ka tās ir labi izstrādātas jau Galileo ietvaros bija saņemta kritika, ka bija problēmas ar finansējumu, ka papildus 8 miljardiem vajadzēja iegūt vēl 1 miljardu no dalību valstīm. Tas tika panākts, un tad rezultāts ir tāds, ka tagad mums pašiem ir sava globāla satelīta navigācijas sistēma. Mums arī ir pašiem sava aģentūra, kur atrodas Prāgā. Un uh, bija komitejas vizīte, Ļičkas kungs var to apstiprināt, mēs devāmies uz Prāgu un saņēmām ļoti interesantu informāciju no aģentūras vadītāja. Cik, um, kādi ir tālāki, tālākas iespējas, piemēram, lidmašīnu drošības jomā? Ir tā saucamie funkcionālie gaisa telpas bloki, kurus arī var atbalstīt satelīta navigāciju palīdzību, arī var tik sniegts atbalsts kuģu drošības jomā. Piemēram, ja ir kaut mm, tankeri, um, ja ir kādas problēmas, piemēram, ja Krievijas federācija var aizkavēt tankeru ceļošanu ļoti šaurās pasāžās, tad ir arī, piemēram, Mm, te var pieminēt Gibraltāru, Bosforu. Un viens kāds punkts, par ko mums transportu komitejā ir strateģiski jādiskutē. Tātad diskusijas par maksu iekasēšanu mazajās valstīs. Mēs nu pat noslēdzām arī diskusiju, piemēram, uh, Ja domājamies uz Čehiju, Austriju, Vāciju, e, tad tiek e, saņemta tāda viņets uzlīme uz vēstikla, tāds notiek arī mm, Šveicē. E, tad problēma ir tā, ka lielie piedāvātāji, kas iekasē naudu par ceļu izmantošanu Vācijā vai Itālijā, viņi varētu izveidot konsorciju, kā piemēram Airbus vai ko tam līdzīgu, piesaistīt arī mazos spēlētājus, eh, tiek skaidri iezīmētas joslas. Un kā tas tiek aprēķināts, izmaksas tiek aprēķināts ar aplikāciju palīdzību, tādas arī ir iespējas. Mēs jau arī vērsušies pie komisijas un kāda lieta, kas mūs eh, tiešām ļoti pārsteidza, ka globālās pozicionēšanas sistēma, kas mums Eiropā ir vajadzīga, kas to lai zina, ko amerikāņi darīs nākotnē. Mēs um, nezinām, ko darīs Krievija nākotnē. Viņi var pēkšņi izdomāt, ka viņi vairs mums neļaus izmantot savus satelītus. Tādēļ mums ir nepieciešama pašiem savējie un pēc iespējas ātrāk jāpadara tie funkcionāli. Un šis GPS, un to norādīja arī direktīvas, da, daģentūras direktors, ka to vajadzētu darīt ar telefonu, ar vietāruņa palīdzību, ar Android vietāruņu, ne ar Apple, jo tas ir amerikāņu produkts, ka katrs eiropietis varētu saņemt šādu aplikāciju savā vietāruņī par, vī, par brīvu izmantot uh, uh, GPS, kas ir pat precīzāks nekā amerikāņu piedāvā, piedāvātais, līdz 20 centimetru precizitātei. Un tas ir tas, ko varētu piedāvāt uh, eiropiešiem. Mēs varam piesaistīt arī britus. Uh, mm. Tā būtu tiešām brīnišķīga programma. Merci, monsieur, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Kuhn. Paldies. Es gribētu atstāt uh, dažas minūtes, lai uzklausītu Eiropas komisiju. Došu uh, vārdu Lekreņie kungam. Nē, nu, es neesmu kungs, kundze. Lekreņie, jo šeit ir paralēla komiteja, uh, kur ir runā par šo lietu, un tāpēc viņi lūdza, lai es viņas, viņas, viņ, viņ, viņas vietā kaut ko pateiktu. Es pāriešu uz angļu valodu vispirms. Mēs ļoti apsveicam jūsu atzinumu, arī visus jūsu komentārus un atbalstu līdz ar kosmosa stratēģijas pieņemšanu un īstenošanu komisijai ir vēlēšanās arī sniegt pievienotu vērtību mūsu sabiedrībai. Un transports ir ļoti svarīga joma. Sinerģija šeit ir jāpiemina kā kaut kas ļoti svarīgs. Vairāk no jums arī minēju šos piemērus. Varbūt dažos vārdos atļaušos pateikt par programmām, kuras mēs realizējam, par kurām jūs arī runājat. Jūs ļoti labi zināsiet Galileo, mums vēl ir otra sistēma, EKRUS, reģionāla satelīta pastiprināšanas sistēma, kas GPS signālu palielina, tas ir operatīvs kopš 2011. gada. Es uz brīdi pakavēšos pie EGNUS, šeit EGNUS pakalpojumu rādītāji. 16. gadā bija vienkārši lieliski, tas bija viens no labākajiem gadiem, bet arī atcerēsties, ka Marinesko jau teica, ka mm, joprojām ir kaut kādi mm, nostūri Eiropā, kur, kur nesedz darbība. Mēs pie tā strādājam, un Galileo jūs ziniet, ka mēs esam deklarējuši sākotnējos pakalpojumus, tas bija 16. gada decembrī. Un šķiet, mēs esam arī progresējuši pēdējo divu gadu laikā. Mēs esam pēdējo divu laikā esam palaiduši 12 satelītus, tagad kopā ir 18 satelīta orbītā, un tagad mēs strādājam pie nākamajiem soļiem, kas visu šo zvaigznāju papildinās. Un tad ir plānots arī palaist vēl tālāk to, ko vajag. Tažos vārdos par Kopernikus Šī programma Koperniks ir ļoti interesanta transporta sektoram. Tā ir Eiropas Savienības programma. Tur tiek izmantoti kosmosa novērojuma un in situ operācijas. Mums ir jau seši tādi pakalpojumi centri, kur strādā ar zemetosfēru, klimatu pārmaiņu uzraudzīšanu. Nu, tas ir līdztekus ārkārtas situāciju uzraudzībai un drošības jautājumiem. E, piemēram, Koperniks var atbalstīt drošu kuģošanu, arī sniedz informāciju uz Arktiku, informāciju par vidas apdraudējumiem sniedz un tā tālāk. Un vēl dažos vārdos par trešo tēmu, pie kuras mēs strādājam. Mēs strādājam pie ietekmes izvērtējuma, lai izvērtētu potenciāli uh, satelītu sistēmu, tas varētu ietekmēt transporta vadību, droši vien atcerties arī šīs no um, tāluma pilotētās lidmašīnu sistēmas, par kurām jūs runājāt. Un varbūt tad dažos vārdos vēl es pateikšu arī par autonomu piekļuvi kosmosam. Daži nu par to runāja. Mūsu kosmosa stratēģijā mēs rakstam, ka uh, mums ir vēlēšanās stiprināt Eiropas autonomiju kosmosā, lai nodrošinātu drošu un, un neatkarīgu pieeju pakalpojumiem. Un arī stratēģijā mēs esam atzīmējuši atsevišķas darbības un pasākums, ko mēs gribam realizēt šai sakarā. Un visbeidzot, es eh, atkal par jūsu komentāriem. Jā, jūs runājat arī par tirgus aspektu, jūs konkrēti runājat par Galileo, te jādomā arī par likumdošanu. Es vienīgais varu pateikt, ka kosmosa stratēģijā, un es citēšu, ka komisija veik konkrētus pasākums, ieskaitot likumdošanas pasākumus, kas ir attaisnoti, lai ieviestu galilējus noteiktos tirgos, kā piemēram mobīlie telefoni un kritiskā infrastruktūra un aviācija. Redziet, Mēs tiešām darbojamies ar šiem jautājumiem, un varbūt ar um, mobīliem telefoniem šeit ir kāda pozitīva ziņa. Šobrīd ir mm, tādi milzīgie telefona ražotāji, izskaļot Samsungu, kas uh, jau ir laiduši tirgu uh, telefona aprāts ar Galileo funkciju Un mēs runājam par konkrētiem pasākumiem, stratēģijas iznošanai, un jūsu ziņojums un jūsu ierosinājumi ir ļoti noderīgi. Lielas paldies! Teličkas kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas sniedza atbalstu Gezīnei, kas arī pozitīvi izteicās Tas ir brīnišķīgi, es to visu nodošu arī Gesīnai. Vēl par konkrētiem komentāriem, reaģējot uz to, ko dzirdēju. Vispirms ir ļoti svarīgi, lai būtu kosmosa stratēģija, bet eh, tikpat svarīgi, jebkura stratēģija, kas varētu būt nākotnē, eh, padomāt par to, kā tiek atspoguļots mūsu spējas šajā kosmosa kontekstā. Vai nu tas būs Koperniks vai Galileo vai vēl kāda programma, mums ir infrastruktūra un tā nav problēma. Mēs um, esam pat līderu rindās, augstā līmenī, bet mēs redzam šķirkni starp to, kāds ir iespējas un kāda reālā pasaule. Un droši vien jūs arī priekšsēdē par to runājāt, tad, kad jūs runājāt, kā to visu saistīt ar inovācijām transportā. Tas attiec eh, kā uz transportu, tā arī uz citām nozerēm. Ir Taran komitejas eh, dalībnieku vizīte Galileo centrā Prāgā pieminēta, bet eh, varbūt nevienmēr ir vienlīdz interesanti gūt atbildes. Kaut gan, protams, tas ir interesanti gan mums, gan arī tiem, kas strādā ar startupiem. Tas ir kaut kas tāds, par ko mums ir jārunā. Un Gezīnes atzinums arī varētu mums palīdzēt šai ziņā. Jautājums ir par to, kā īstenot, transponēt infrastruktūru, pārvērst to realitāte. Un par atkritumiem es varētu pateikt to pašu, ko teica Dominiks savā runā, un teikšu pat vairāk. Šeit nav runa tikai par atkritumiem. Mums tagad Ir arī aprits ekonomikas likumdošana. Un tas, kas pats, kā, tas, ko es teicu par kosmosa stratēģiju, tas pats attiec arī uz cirkulāro ekonomiku. Tagad mums būs bāze un arī līdzekļi, lai mēs varētu arī izmantot šo impulsu tehnoloģijā, jo te ir arī aprits ekonomika. Mēs varam to izdarīt. Bet e, ņemot vērā arī šo stimulus, kas mums ir pielikumos, ko apstiprinājām plenārsēde, tad konkrēti komentāri, ko izteica Marinesko, es varētu atbildēt, bet tā kā es e, aizstāju referenti, es negribu viņas vietā atbildēt, es visus šos komentārus viņai nodošu, viņa padomās un atbildēs. Pēc saviem ieskatiem arī atbildēs. Paldies. Paldies. Teličkas kunga. Ajala Sender, viena minūte jums. Para contestarle sobre el tema de los residuos. Jā. Runājot par uh, kosmosa atkritumu jautājumu. Nīderlandē, kur atrodas Eiropas kosmosa tehnoloģiju institūts, kas arī ir saistīts ar jā, es, viens um, no uh, projektiem, kad devāmies misijā, ko apzināmies. Tā tad arī bija veltīts arī kosmosa atkritumu izpētei. Tas faktiski izskatās pēc tīkla, kas pievienots satelītam, um, un um, tas tiek izmantots Nu, faktiski tad šāds projekts jau notiek, un lietas, par ko uztraucaties, pie tām jau tiek strādāts. Mēs sekosim ļoti cieši šim jautājumam par um, atkritumiem, jo uz zemes um, viņiem nevajadzētu nonākt. On va, on va suivre ça. On va suivre ça. Mēs tam sekosim. Mēs negribam pataisīt kosmosu par miskasti. Labi, paldies, paldies visiem un arī Teučus kungam, kas aizstāja vēstneri. Un arī gaidīsim atbildes no kolēģiem. Un grozījumu iesniegšanas termiņš ir 19. aprīlis, pusdienas laiks. Tas nozīmē, ka mūsu rīcībā īpaši daudz laika nav. Tagad mēs turpinam, un pēdējais punkts ir komisijas pārstāvja izklāsts par deleģētā akta projektu par savstarpējām izmantojamību, tehnisko specifikāciju pieņemšanu un pārskatīšanu celceļu jomā. Es došu vārdu uzreiz. Piecas, septiņas minūtes vai derēs. Un ļoti labi. Dodu jums vārdu. Thank you very much, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, esmu ieradies, lai prezentētu deleģēto aktu par savstarpējās izmanamības tehnisko specifikāciju pieņemšanu īstenošanai 4. dzelzceļa pakotnē. Uh, Ceturtā dzelzceļa pakotne šī komiteja noteikti ļoti labi arī zinās, ka tā ir divi pilāri - tirgus pilārs un tehniskais pilārs. Tehniskais pilārs tika pieņemts pagājušā gada 15. jūnijā, un jūs arī noteikti ļoti labi zināsiet kopīgo kontekstu, kāda ir ceturtās dzelzceļa pakotnes mērķi, ka mums jāizveido vienota Eiropas dzelzceļa telpa, atbrīvojoties no vēl joprojām palikušajiem šķēršļiem dzelzceļa jomā starp dalību valstīm. Un tādējādi mēs ceram uzlabot biznesa iespējas operatoriem un vēl svarīgāk vēlamies uzlabot jaunu, uzlabot pak, pieejamus pakalpojumus pat, uh, pasažieriem, tāpat arī veicināt kravu pārvadāšanu, kas uh, palīdzēs sasniegt mums gan ekonomiskos, gan arī klimatu pārmaiņu mērķus. Uh, daļa no tehniskā pilāra ir tāda, ka mēs paredzam Uh, būtisku regulatīvā konteksta vienkāršošanu ceļsejomā, kas ļautu samazināt izmaksas un kas atvieglotu uh, iespējas ceļa operatoram izstrādāt produktus un pakalpojumus. Viens no tādas pakotnes mērķiem ir uh, teikties, kur vien iespējams no nacionālajiem noteikumiem. Mums ir vairāk tūkstoši nacionālo noteikumu, kas jāpārskata vai no kuriem jāatsakās, un um, darbs pie tā jau notiek. Bet vēl viena svarīga daļa tehniskajā pilārā ir Eiropas dzelzceļa aģentūras mm, pastiprinātā loma. Kā zināt, tad Eiropas dzelzceļa aģentūrai vajadzētu darboties kā uz uh, vienas pieturas aģentūrai, lai uzlabotu koordināciju, certifikāciju, jo īpaši, bet ne tikai pārobežu pakalpojumu jomā. Komisija tagad ļoti cieši sadarbojās ar aģentūru, lai sagatavotu visus nepieciešamos pasākumus šīs pakotnes daļas īstenošanai, tiek izstrādātas metodoloģijas, strādājam pie praktiskajiem pasākumiem, dažādām drošības metodēm un tā tālāk. Tā visa pamatā, protams, ir sastarpējās eh, izmantojamības tehniskie standarti. Mm. Ir nepie, tiem ir nepieciešama pastāvīga atjaunināšana, grozīšana, lai atspoguļotu tehnisko progresu un tehnisko specifikāciju uzlaunošana. Tātad tas ir tehniskās specifikācijas ir uh, viens no galvenajiem aspektiem, kas tiks ņemti vērā piešķirot certifikāciju nākotnē. Un saskaņā ar 5. pantu sastapējas izmantojamības direktīvā, tā ir 797 no 2015. gada 5. pantā, tiek paredzētas pilnvaras komisijai pieņemt deleģētos aktus, lai tiktu noteikti šo sastarpējas izmantības tehnisko specifikāciju uh, principi. Un ļoti būtiska iezīme šajos telģētajos aktos ir tas, ka tiem ir jāpieņem pirms vēl ir nākotnē iespējamas tehnisko specifikāciju izmaiņas. Iepriekš teicu, kā specifikācijas tika, pieteik, tika pieņemts tieši komisijā bez šīs vispārējās pamata direktīvas. Tagad mums ir pirmkārt jāpieņem deleģētie akti, uh, lai sagatavotu priekšnosacījumus tehnisko specifikāciju mērķiem, pirms pašas tehniskās specifikācijas var tikt pieņemtas. Tas ir ļoti liederīgi, jo tas arī sniedz iespēju nodrošināt saskaņotības starp dažādām tehniskajām specifikācijām, lai nodrošinātu to, ka notiek konsekventa mērķu sasniegšana un, protams, lai arī sniegtu iepriekšējas indikācijas gan jums, kā likumdevējiem, bet arī ieinteresētajām pusēm, lai būtu skaidrība ar to, ko vēlamies panākt ar tehniskajām specifikācijām. Tas arī palīdzēs vadīt diskusijas par konkrētu tehnisko specifikāciju izstrādi. Tiklīdz tiks pieņemts delģētais akts un ir svarīgi, lai tas tiktu pieņemts ātri, tas tiks izmantots kā pamats uh, katram konkrētajam mērķim, tehniskos pieteiktskajām specifikācijām, un tad eh, šīs tehniskās specifikācijas nākotnē tiks grozītas balstoties uz dzelteņa aģentūras sniegtajām rekomendācijām. Un tas notiks saskaņā ar īstenošanas aktu 51. panta trešo punktu, kāds noteikts ir regulām. Nu, delģētie notika neformāls konsultācijas jūlijā augustā ar dzelzceļa aģentūru. Pēc tam ilgs izstrādes uh, posms komisijas darba grupā, un šī gada janvārī notika uzklausīšana. Parlaments bija uzaicināts šeit, jūs arī atsūtījāt pārstāvu šo uzklausīšanu. Protams, notika arī konsultācijas 300 50 komentāri ir saņemti līdz šim. Un gala termiņš um, komentāru iesniegšanai ir līdz 17. aprīlim. Tiklīdz konsultācija noslēgsies, komisija rīkosies ātri, lai pieņemtu aktu. Un, protams, tiks paredzēts arī iebildumu izteikšanas periods parlamentam un padome. Mēs, protams, ceram, ka iebildumu nebūs. Pavisam īsi akta struktūra. Redzat, ka tajā ir e, ievadu panti, kuros mēģinām definēt vispārējus jautājumus, kas e, attiecas uz visām taktiskajām specifikācijām, konkrētāk par savstarpējo izmantojamību, e, pienākumu izvērtēt izmaksas iegūmus un tā tālāk, bet papildus tam ir vēl arī specifiski panti, kas attiecas uz katru no uh, 11 tehniskajām specifikācijām, un tiek arī izklāstīti specifiski mērķi katrā no specifikācijām. Un tas galvenie punkti, kas izklāstīti delģētajā aktā, tādi konkrētāki mērķi, lai integrētu izmaiņas, kas izriet no 4. dzelzceļa pakotnes. Uh, jo īpaši tas saistīts ar saskaņotības nepieciešamību pārējais periodā un saistītie jautājumi ar validitāti, kas notiek, kad mēs grozam tehnisko specifikāciju, kādu ietekmi tas atstāja uz esošajām, spēkā esošajām tehniskajām specifikācijām un arī saistītās normas par to, kā mēs rīkojamies ar pastāvošajām apakšsistēmām un jo īpaši saistībā ar izmaksu ieguvumu rentabilitātes analīzi. Ir konkrēti specifiski mērķi saistībā ar horizontālajiem mērķiem, inovācijas, tas sasaistās ar to, ka tagad mums ir šī pārēja uz dzelzceļa transportu. Zināt, kā mēs to mēģinam, mēs mēģinam izstrādāt un iest inovācijas dzelzceļa nozarē. Protams, ja nebūs uh, inovācija, tad arī ir jāatrod veids, kā to atspoguļot regulā. Standartizācija, arī izmaksu samazināšana. Un visbeidzot, tad vairāki pasākumi, kas saistīti ar digitalizāciju, informācijas pakāpojumu tālāk izmantošanu un tēmēs. Tas arī viss no manas puses. Jums ir kādi jautājumi? Priecāšos atbildēt man līdz arī mans vietnieks, kurš bija atbildīgs par uh, sarunām par šo pakotni. Viņš ir pat labāk informēts par detaļām nekā es. Paldies! Paldies! Paldies! Es došies viezot jautājumu. Vandenkampa kungs. Paldies! Paldies, prieksēdētājs kundze! Ļoti daudzos jautājumos mēs bieži vien iestrēgstam niansēs. Un um, ar deleģētajiem aktiem, vismaz pēc manām domām, um, parlaments deleģētajiem aktiem nepievērš pienācīgu uzmanību. Uzmanību. Bet uh, man būtu jautājums uzdodams uh, kungam no komisijas, un tas ir sekojošs. Raugoties uz deleģēto aktu daudzumu, tad ik viens vēlas tos pārbaudīt, bet kā tad notiek ar īstenošanu? Iespējams, ka ir pāragri par to runāt, bet eh, sarunās par ceturto dzelzceļa pakotni bija tādas dalību valsts, kuras joprojām mēģināja īstenot veiksmīgāk vai netik otro dzelzceļa pakotni. Un mans jautājums, kā notiek īstenošana un vai pastāv atšķirības starp dalību valstīm īstenošanas ziņā? Un vai dzelzceļa uzņēmumi un e, infrastruktūras uzturētāji arī kaut ko dara šajā jomā? jo bieži vien infrastruktūras uzturētāji un dzelzceļa pārvadātāji ir iesaistīti, bet konkrētāk neko nezinu un vēlētos to uzzināt. Krēmerkungs nākamais lūdzu. Ja, meine Frage geht natürlich in diese... Jā, mans jautājums ir līdzīgā virzienā. Man par ceturto um, dzelzceļa pakotni, nu tika diskusijas par, uh, to, par deleģēto aktu izmantošanu. Un, mm, ja mēs salīdzinām sevi ar dzelzceļa uzņēmumiem, mēs esam patieši, patiesi Eiro Eiropiska struktūra, bet dzelzceļa uzņēmumi valstīs ir pēdējie patiesi nacionālajie uzņēmumi. Viņa prātā, viņa prātā ir tikai viņu pašu intereses. Un mūsu panākums bija tas, ka mēs panācām deleģēto aktu pieņemšanu. Un tad mēs varam izlemt, tas ir tehnisks jautājums vai politisks jautājums. Un es aicinātu neaizmirst, runājam par TMS. Mēs norādām, ka dzelzceļa iestādes ir tās, kurām ir pēdējais vārds sakāms. Viņi pēdējos 12 gadus ir pieņēmuši lēmumus par TMS, bet ir um, jābūt kopīgam pamatam, kas ir savstarpēji savie savienojums. Un mums ir bijuši neveiksmīgi piemēri un tagad uh, strādājot pie trešā pilāra, mums bija ļoti veiksmīga sadarbība un desmit gadu garumā Vācijai tika zaudāts laiks uh, un nauda un mums ir jāmācās no kļūdām, lai varētu veiksmīgāk darboties nākotnē. Bet tagad, protams, paliek jautājums, kad tas viss tiks realizēts lai netiktu pieļauts tādas pašas kļūdas kā iepriekš ar TMS. Viss jau ir uh, atrunāts tiesību aktā, bet tad mans jautājums uh, komisijai, kā lai mēs izvairamies no tā, ka mēs gala beigās ne, nenonākam pie divām atšķirīgām sistēmām. Par to arī mums ir vislielākās bažas. Un ja tātad. Uh, kas notiks tā, ja nebūs vienprātības šajā laika punktā, vai lēmumu pieņemsiet jūs kopā ar dalību valstīm, bet nu, skaidrs ir, ka mēs nedrīkstam izniekot laiku, ka mums praktiski ātri ir jāiesno savi mērķi, ņemot vērā Eiropas intereses, nevis konkrēto atsevišķu dalību valstu intereses. Paldies, Tēlī kungs. Kapulov. Arī vairāk jautājumu saistīti ar šo jomu. Man nepatīk šie vājie e, formulējumi, un to jau teica arī koordinatori, ka niansēs e, mēs neieslīkstam, un šie ietvari, kurus jūs šeit izklāstījāt, piemēram, sestajā pantā šajā, šajā dokumentā, šajā deleģētajā aktā runa iet par uh, par trokšņiem. Runātājs bezgrazes prom no mikrofona tulks nedzirdēja. Mēs eh, nesaprotam, ko tad jūs vēlējāties eh, noteikt. Jūs vēlaties tādus ārkārtīgi striktus vai vaļīgus, vai, un būs tad arī austrum Eiropas valstis, uz kuru ritošo sastāvu šie noteikumi par trokšņu samazināšanu neatieksies. Kā tas viss ir? Otrs jautājums ir saistīts ar 14. pantu un par īstenu biļešu pārdošanu. Un eh, par to daudz tika runāts 4. dzelzceļa pakotni gatavojot. Patiesībā detalizēta informācija šeit neparādās, kā, ko tad jūs domājat ar šo biļešu drošumu. Ja pareizi atceros no diskusijām, tad eh, bija ļoti ilgstošs pārējais periods, un pēc tam mēs vienojāmies, ka arī tirgum ir jādod sava artava šajā e, procesā, pirms tiek pieņems galīgais lēmums. Un visbeidzot par desmito punktu, kurā runa iet par personām ar ierobežotām kustībām kustību traucējumiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo ir pār par 30 eh, tūkstošiem staciju visā Eiropā, kuru, kurās eh, pakāpieni ir tik augsti, ka nemaz nerunājot par ratiņkrēsliem, arī cilvēkam, kuram ir normāla kustība traucējumi, tas ir pagrūti. Lai kaut ko šeit uzlabotu, ir nepieciešams daudz naudas, un ļoti daudz laika. Ko jūs eh, gala etapos eh, darīsiet, vai jūs ņemsiet vērā šo laika un naudas aspektu? Prieksēdētāji. Arī es esmu pierakstījusies runātāju sarakstā, jo, kā jau mēs šeit dzirdējām, Eiropas komisija Un tas ir jautājums, ko vēlos uzdot, kad jūs rīkosieties konkrēti kad un kā. Un to jau arī Delīkungs šeit izteica šo jautājumu. Es vēlos, vēlētos atgriezties pie 14. panta, pie 6. punkta. Un runa iet par šīm tiešajām, bi, tiešo biļešu pārdošanu, tam ir jābūt daudz presī, precīzākam. Tā tad 16. gada direktīvā Runa iet par kopīgu biļešu pārdošanas sistēmu, un tai ir jābūt izstrādātai tirgū. Un tas eh, noteikti veicinās eh, iedzīvotāju labāku un vieglāku pārvietošanos. Un šādas sistēmas izstrādē savu ar tev būtu jādod arī dzelzceļa pārvadātājiem un eh, vai tiks izveidot tāda interoperabla sistēma, protams, bet plānojumu, plānojot eh, ceļojumu, cilvēkam ir nepieciešams redzēt, kur tad viņš var nopirkt biļeti. Uh, un dalību valstis vēlas nodrošināt, lai šāda sistēma nenodrošinātu konkurences kropļošanu starp dažādiem dzelzceļa pārvadētājiem un tātad pa pasažieru pārvadētājiem. Ir jābūt uh, aizsargātiem gan konkurences noteikumos atrunātajiem nosacījumiem, un komisijai ir jāuzrauga šis process un jāskatās, lai tiktu aktualizēti konkrētie priekšlikumi un tie jāiekļauj likumos. Līdz ar to jautājums ir pavisam vienkārši un vēlos dzirdēt konkrētu atbildi. Vai komisija ir to panākusi un ja nē, tad kad tas tiks izdarīts? Krēmer kungs, jūs vēlētos vēl ko piebilst 30 sekundes. Jā, ganz kurz. Jā, pavisam īsi. Informācija par šīm in, ar lidmašīnām nav nekādu problēmu. Informācija ir pieejama, bet uh, dzelzceļa uzņēmumos uh, ir cita attieksme. Viņi saka, tas ir uh, biznesa noslēpums. Uh, vai jūs kaut ko darat šīs lietas labā? Uh, komisija, jūs eh, esat spējīgi atbildēt pusminūtes laikā? Un ja nē, tad eh, precīzi atbildi vēlamies no jums saņemt rakstiskā formā. Nē, tomēr atbildēsiet mutiski labi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms Vanda Kampkunga jautājums par likumdošanu un kā mēs raugāmies uz transpozīcijas aspektu. Iespējams, ka tas neatiec tīri uz eh, deleģētajiem aktiem, bet vispār par dzelzceļa pakotņu transpozīciju cieši sadarbojamies ar dalību valstīm un, eh, protams, mēs eh, saskaņā ar kritērijiem izvērtējam dažādus aspektus un uzraugošā komiteja piedāvā dalību valstīm konkrētas vadlīnijas, kā transponēt likumdošanu. Īpaši tādu likumdošanu, kura varbūt visām dalību valstīm nešķiet vienādi interpretēta. Tātad šī konkrētā komiteja palīdz dalību valstīm viennozīmīgi interpretēt. Un eh, ir tādas dalība valstis, kuras, eh, vē, kuras pat izvēlas transponēt eh, lēnāk vai pat nedaudz sagrozīti. Jebkurā gadījumā komisija uzrauga šo procesu un palīdz. Krēmerkunga jautājums par šo te konsekvento skatījumu. Šeit parādās jauns aspekts ceturtajā dzelzceļa pakotnē, un tas ir sekojoši. Mēs vairs nepaļaujamies tikai un vienīgi uz dalību valstīm par šo autorizāciju piešķiršanu. Un šobrīd šīm atļaujām ir jābūt saistītām ar Eiropas Savienības noteikumiem. Un dzelzceļa pārvadātāji uh, var, izvērīt, var, var izvēlēties griezties eh, dzelzceļa aģentūrā, un šis process, eh, protams, ļauj aģentūrai piemērot savus noteikumus, eh, vienādos noteikumus, vienādi visā Eiropā, un, protams, mēs ar šo programmu, kas paredz atteikties no dalību valstu noteikumiem. Mēs eh, arī ar deleģēto aktu palīdzību ceram panākt tādu situāciju, ka tie sliekšņi un eh, atšķirības, kas bija pagātnē, tiks izskaustas. Tagad par eh, biļetēm, par trokšņu līmeni un par pasažieriem ar ierobežotu kustīgumu. Uh, Tātad deleģētajā aktā mēs šobrīd pie tās strādājam. Kā jau jūs teicāt, darbs ir ļoti plašs un dziļš. Sadarbojamies komisija ar dzelzceļa aģentūru, ar dalību valstīm. Katrā ziņā jūs šeit, šeit pieminējāt veselu virkni iemeslu, kāpēc šis jautājums ir tik ļoti delikāts un ir jāievēro tāds zināms adekvātums, ir jāņem vērā, piemēram, Reinas eh, ielējā Vācijā tas viss ir savādāk nekā citur Eiropā. Un, eh, protams, redzēsim, vai tas darbosies, bet eh, juridiski raugoties, eh, mēs esam izpildījuši tos noteikumus un TSA un deleģētie akti šis skatījums ļaus jaunām tehnoloģijām ja tās būs TSA ietvaros, rast mums ietvaru pareizajam risinājumam arī šajā jautājumā. Tā tad es zinu, ka jūs komitē ļoti aktuāls ir jautājums par biļetēm, un TSA ļaus mums izstrādāt tehnikālijas, kas ļaus apmainīties ar datiem gan ar tarifiem, gan ar, eh, ar laikiem. Uh, bet TSA jau nevar uzņēmumiem piespiest trešajām pusēm pārdot biļetes. Jūs esat izsmēlis jums atvēlēto laiku, pietiekami strikti pārtrauc priekšsēdētāji. Tātad, Fišakungs, lūdzu par šiem jautājumiem, par biļetēm un par citiem jautājumiem Atsūtiet lūdzu um, konkrētu atbildi ēpastā. Mēs esam uh, likumdošanas institūcija, laika mums vairs nav, un mēs vēlamies konkrēti zināt no komisijas, ko jūs dariet. Tātad um, es runāju gan uh, koordinatoru vārdā, gan arī kā priekšsēdētāji šai komitejai savā vārdā. Lūdzu atbild no jums rakstiski. Paldies! Paldies visiem! Levez la séance, mes chers coordinateurs! Godātie koordinatori, tiekamies pēc sešām, septiņām minūtēm koordinatoru sēdē. Jums ir atlicis laiks nelielai kafijas pauzai, jo tad tiešām strādāsim līdz pusseptiņiem. Tiekamies pēc īsa brīža.